Écoutez, mes chers collègues, nous allons y aller. Tātad, dārgie kolēģi, turpinam, turpinam mūsu diskusijas par šo mobilitātes pakotnes pirmo daļu un šo pēcpusdienu. Mēs sāksim par so, runāt par sociālajiem aspektiem trīs referenti Vins Vandekauns, Merja Kilkanen kundze un Montero de Guardia kundze, kas vēl nav uh, ieradusies. Vim Vandekampa kungs, došu jums vārdu, pēc tam diskusijas ar ēnu referentiem un Eiropas komisiju lūkšu izteikt viedokli. Vim Vandekampa kungs, vai esat gatavs? Nu tad sāksim. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju no sākuma pieminēt Jensu Nilsonu. Viņš bija viens no trim referentiem, kas strādā pie šī dokumenta. Jens strādāja pie ziņojuma par kabatāžu, tālāk bija par uh, eh, nosūtītiem darbiniekiem un es pats gatavoju ziņojumu par um, atpūtas un braukšanas laikiem. Pēc tam mēs sarunājam, ka Ismails Ertuks uh, uzņemsies darbu pie kabetāžas. Tas ir arī kolēģis no SD grupas. Priekšsēdētājs kundze, mēs saņēmām 492 grozījumus, tas ir visai ievērojams skaitlis. Mēs uh, apkopojām šos uh, grozījumus deviņās grupās. Un mums jau ir bijušas pirmās ēnu referentu diskusijas par šiem deviņiem grozījumu grupējumiem. Mēs tikāmies 13. martā un 27. martā ir paredzēta otra ēnu referentu tikšanās. Tad mēs varētu jau uh, prezentēt pirmos kompromisu grozījumus. Tas īsti uz jums neatiecas, bet rīta pusdienas laikā mums ir tehniskas dabas tikšanās, lai varētu vairākus tehniskus jautājumus iztirzāt grozījumi ir ar tādu ļoti plašu diapazonu. Gribēju šeit pieminēt sakojošus tematus. Viens no galvenajiem tematiem manā ziņojumā ir vieglo komerc transporta līdzekļu pozīcija, to sauc par LCV, jeb Light Commercial Vehicles, tiek uh, paredzēts arī šo uh, direktīvas aptvērumu paplašināt, lai uh, aptvērums attiektos arī uz transporta līdzekļiem, kas ir vieglāk par 3,5 tonnām, arī uz tādiem, kas svar 2,5 vai mazāk tonu. Uh, Un šie LCV, protams, tiek bieži izmantoti. Ir noteiktas arī kravas stiprināšanas normas, mēs paplašījām aptvērumu no 2 līdz 4. Tas gan šīs eh, kravas nostiprināšanas normas attiecas vairāk uz kabotāžu ziņojumu. Braukšanas un atpūtas laiki. Tiek eh, runāts arī par saīsinātu iknedēļas atpūtu, kādu elastību mēs varam piedāvāt četru nedēļu laika posmā. Ir arī grozījumi, kas ļoti, kas saka, ka vajadzētu visu ievērot kā pašreizējā regulā, kas darbojas visai labi un ka vispār šeit nevajadzētu vairs iejaukties. Es domāju, ka mums būs patiešām vajag zviedros jāved sarunas. Uh, lai vienotos par kompromisiem. Priekšsēdētājs kundze īpašu uzmanību gribēja pievērst autobusu satiksmēji. Mēs pār vienu kārti pasažieru un preču pārvadājumus bieži vien izrādās kontraproduktīvi. Ja mēs runājam par autobusu šoferi, kas ved piemēram 50 pasažierus, vai tas ir lielāks vai mazāks attālums, tas, protams, nozīmē to, ka atpūtas un darba laiku režīms iztīsies citādāk nekā šoferim, kas pārvadā konteinerus. Piecu dienu norma uh, tiek izmantota dalību valstīs, ir vairāki grozījumi, lai varētu atteikties no ikdienas atpūtas uh, um, konkrēta stundu laika. Vēl viens uh, temats, kas ir izskatīts manā ziņojumā, ir uh, uzkrātais braukšanas laiks. Ir vairāku kolēģu, arī ETP grupas deputātu grozījumi, kas vēlas darba stundu skaitu paplašināt līdz 180 stundām četru nedēļu laikā. Es domāju, ka tas noteikti radīs ļoti daudz diskusiju un nebūs vienkārši radīt kompromisu. Piektais temats ir tā bēdīgi slavenā atpūta kabīnē. Vācijā un Francijā tas jau ir aizliegts. Īcevišķi jau tiek runāts par iknedēļas atpūtu, bet ir daudzas valstis, kas vēlas saglabāt elastību šajā jomā. Es piedāvāju to saskaņot ar uh, tādām drošām un labi aprīkotām stāvvietām. Ja šoferis var atpūsties sava transporta līdzekļa kabīnē, labi aprīkotā stāvvietā, par to mēs varam diskutēt, bet kompromisu vēl nu, joprojām nesam kaldinājuši. Sastais punkts attiecas uz atgriešanos mājās. Vai tas notiek pēc trim nedēļām, četrām? Vai jūs dodieties mājās pie sievas vai draudzenes vai pie abām? Par to būs vēl daudz jādiskutē, bet mums, protams, eh, nevajadzētu uzņemties tādu aizbildniecisku lomu. Un no mājas uz mājām varbūt šo jēdzienu, neva, šo jēdzienu uz mājām, mums varbūt vajadzētu aizstāt vienkārši ar uh, formulējumu atpūtas vieta vai vieta, kur atpūsties. Kurš pat to visu maksās? Jā, es saprotu, ka vārds draudzene varbūt jums uh, liekas mīnēt, bet ETP grupa ir ļoti moderna partija šajā jomā. Priekšsēdētājs kundze, ja runājam par piemērošanu Da, daudz no likumdošanas par atpūtas un darba laikiem dalību valstīs netiek pietiekami labi īstenošana. Dalību valstīm nav pietiekami daudz naudas, vai tās nevēlas to šādiem līdzekļiem izmantot, nav arī pietiekami daudz aparatūras, lai varētu nolasīt tahogrāfu datu, un datu apmaiņa arī varētu norisināties krietni labāk ir iesniegts liels grozījumu skaits, Ir arī īpaša datu sistēma ERRU, tā ir jāuzlabo, jāmodernizē, bet nav nekādas jēgas runāt par darba un atpūtas laikiem, ja tas gluži vienkārši netiek transponēts. Tas ir arī brīdinājums padomēji. Mēs, protams, varam pieņemt visizcilākos likumus, bet ja dalība valstis tos neīsteno, nepiemēro, tad īstenībā tas ir kontraproduktīvi un uh, nekādus augļus nenes. Visu beidzot priekšsādātājs kundze slavenie tahogrāfi. Mēs piedāvājām ieviest uh, ar 2020. gada 1. janvāri viedos tahogrāfus. Ir daudz grozījumu, kas šādu pieeju atbalsta, bet mēģina varbūt nedaudz šo ieviešanas datumu uh, pārcelt uz vēlāku laiku. Mums, protams, arī nāksies uh, atrotīt piedurknes, lai atrastu kompromisus. Priekšsēdētājs kundze, man arī šajā kontekstā ir jautājums komisijai. Komisija pagājušu nedēļu informēja padomi, ka ir problēmas ar tipu pielaišanu, automobiļu tipu pielaišanu, ņemot vērā pārobežu reģistrāciju. Protams, ir ļoti jauki, ka komisija informē padomi, bet vai tā ir nolēmusi arī informēt parlamentu? Vai uh, komisijai šķiet, ka mūs tā vienkārši var ignorēt? Tie ir mani ievadvārdi par šo pirmo viedokļu apmaiņu par eh, grozījumiem attiecībā uz šoferu darbu un atpūtas laikiem. Paldies! Paldies, Vim Fante Kampa kungs. Sāksim debates. Izabela de Monte, lūdzu. Grazie, prezidente. Innanzitutto un ringraziamento. Paldies, eh, priekšsētājs kundze. Paldies eh, īpaši referentam par paveikto darbu un gatavību sadarboties. Kā jau viņš teica, bija viena ļoti izsmeļoša referentu sēde. Šis ziņojums un pārējie ir saistīti, un mēs gribam šo pakotni pieņemt šīs a, likumdošanas a, perioda laikā, šī sasaukuma laikā. Ir loģiski, ka pieeja ir atšķirīga, taču mums ir vajadzīga sintēze un kopēja pieeja par sociālām tiesībām, sociālo atbildību transporta uzņēmumus Mums ir nepieciešams iekšējais tirgus ar skaidrām normām un efektīvu kontroli. Sākšu ar tahometru. Man liekas, ka pēc iespējas ātrāk tam jāstājas spēkā, lai būtu iespēja kontrolēt, vai normas tiek ievērotas. Ir iesniegti daudz grozījumi, kas eh, runā par drošām stāvvietām, kur eh, šoferi var atpūsties. Un jāievēro arī šoferu prasības. Jūs eh, runājat par braucienu uz mājām. Man liekas, ka tam ir jābūt ļoti skaidram risinājumam, lai nevarētu to dažādi interpretēt un lai var iznot kontroli un lai tiešām Šoferi var atgriezties mājās pie ģimenes, pie sociālā, pie sociālās iesaists apkārtnes. Un pēdējā piezīme par autobusiem, kas pārvadā personas. Man liekas, ka šeit ir vajadzīgs atsevišķs risinājums, jo ir liela atšķirība starp preču un personu pārvadājumiem. Līdz ar to ir nepieciešami atšķirīgi noteikumi arī attiecībā uz braukšanas un atpūtas laiku ir nepieciešami atšķirīgi risinājumi, ievērojot šoferu sociālās iespējas un tiesības, lai nodrošinātu drošību. Un ir vajadzīgs elastīgums noslēgumā. Domāju, ka ir pāris atklāti punkti, taču nākamajā ēnu referentu sēdē, man liekas, ka tos varēs atrisināt. Maisners kundze, lūdzu. Jā, priekšstādājas kundze, paldies Vandekāmpa kungam. Un jā, jāsaka, ka Jens uh, Nilsens uh, ļoti pietrūkst mums, viņš pēkšņi nomira un uh, skatoties uz darba kārtību, tiešām vēlreiz jāsaka, viņš ļoti pietrūkst. Nu, par darbu runājot, par braukšanas atpūtas laiku, mēs relatīvi varējām ātri vienoties. Uh, Bet, nu, protams, ka ir arī atšķirības. Svarīgi ir skatīties, kā tie ir bijuši veiksmīgi un kur ir nepieciešama labošana. Runāšu par pāris punktiem, kas ir diskutēti vai ir nozīmīgi. Pirmais ir vieglās. Uh, vieglākas izmantojamās liederīgās mašīnas. Nu, ne tikai par svāru jārunā, bet nacionāli un starptautiski jābūt risinājumam. Par to diskutējām. Varbūt, nu, piemēram, maizes piegāda pierobežas rajonā tā būtu, un tad, nu, nevar teikt, ka nacionālo jautājumu neievēros un starptautiski, un līdz ar to attālums ir nozīmīgs. Varbūt, ka rādījus ir jāievēro, lai būtu tāds praktisks risinājums, kas vispār ir tāds diezgan liels noteikums. Un definīcija, kas ir mājās, kas ir mājas, Jā, protams, mm, šoferim jādod iespējas būt regulāri mājās, bet nevar viņu piespiest braukt uz mājām, ja viņš kaut kādiem iemeslu dēļ to negrib. Nu, ir sarežģīti, teiksim, to novērst situāciju, kad kāds, nu, nevar uz mājām braukt, un, piemēram, vēsturi kastītes firma vai neīsta firma piespiež uh, šoferus uh, strādāt, neatgriežoties mājās. Nu, līdz ar to jārunāt šoferiem, lai atrastu labus risinājumus. Autobusu un uh, smago mašīnu šoferiem ir dažādi uzdevumi, tādēļ vajadzīgs elastīgums pasažierus pārvadājot. Visi tie šoferi, kas ir uh, grupas atveduši uz Strasbūru vai Briselu, aizvien saka, ka viņiem nav tie paši uzdevumi. Un līdz ar to ir jāievēro kāds ir uzdevums, un, protams, ka darba un braukšanas laika jāievēro, bet, nu, ir jāraugās, daž, dažkārt viņi brauc vienu, vienā virzienā, un pēc tam arī atpakaļ, bet uh, starp laikā nemaz nebrauc. Nu, tur ir jāriev risinājums. Un es domāju, ka jāskatās, kāda ir izņēmumi. Sākumā noteikumi, bet pēc tam arī izņēmumi. Dažādas pieprasījums iesniedz, nu, piemēram, izņēmums amatniekiem. Uh, par digitālajiem tahometriem runājot, tas, kas uh, nebrauc kā, uh, kā pamatprofesija, nu, pret viņu vajadzētu būt savādākai attieksmei nekā tādam, kas veselu dienu brauc kā smagās mašanas šofērs, un tas ir nozīmīgi. Tāpat arī citi jautājumi. Un man liekas, ka jābūt iespējams dalību valstīm izņēmumus, nu, piemēram, uh, ielu eh, vai eh, ceļu izbūvē. Ja asfalts ir eh, gatavs, nu tad mm, viņš ir jāizstrādā, un ja tieši šoferam tajā brīdī ir atpūšanās laiks, nu tad nevar asfaltu izstrādāt. Pārāk liels elastīgums šeit arī nedarētu. Uh, Mēs, protams, varam diskutēt, nu, piemēram, ja ziemā dīzeļdegvielas eh, krājumi ir eh, nelieli, un tad eh, dīzeļdegvielas piegādātāji vai degvielas piegādātājiem ir problēmas, cilvēkiem nav kurināmā, maziem uzņēmiem jāievēro. Ja atpūtas laiki, nu, uh, ir jāskatās uz to gulēšanu kabīnē. Mēs teicām, nu jā, labāk oh, viesnīcā, atkarīgs viss ir no stāvvietas, taču nevajadzētu principā aizliegt, jo dažas no kabīnēm ir ļoti uh, labi aprīkots un šoferi varbūt drīzāk tur gribētu pārnakšņot. Nu, bet no stāvvietām būtu jābūt ik pa 100 km vismaz tahometrs. Situācija skaidra un uh, pastāvīgā pārvietošanās tā vēl nav attīstīta, bet man liekas, ka likumdošanai vajadzētu būt tādai, ka tie noteikumi, kas ir pieņemti, ka tie neierobežot autonomo braukšanu. Tā nākotnē būs tēma un būtu jābūt noteikumiem, kas ir. Uh, jāievērā. Nu, varbūt kaut kāda cita uzņēmuma uzdevuma ir iespējama, jā, jo šofers jau vairs nemaz nebrauc. Priekšsēdētāji. Nu, jā, protams, ka mums ir vajadzīgs uh, likums. Un likumi jāpiemēro pēc uh, triloga, bet, nu, uh, ir mums pienākums sasniegt rezultāts. Tēlārkungs, tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī visiem citiem un Vimde Kamp kungam par referents sanāksmes rīkošanu vakardien, kas bija ļoti liederīgi. Jūs devāt mums iespēju pārspries jautājums un zaļo vārdā varu teikt, ka mēs gribējām samazinājumus eh, pieļaujumā braukšanas laikā, lai cīnītos pret pārgurumu Um, autovadīšana pārgulumā un negadījumiem, un es priecājos redzēt, ka pastāv gatavība e, to e, pārdomāt, e, vai tiešām ir nepieciešams paaugstināt šo pieejamā braukšanas laiku. Kas mums ir jādara? Dažkārt dzirdējām šo pēcpusdienu šo vārdu - elastība. Nu, es domāju, mēs ļoti skatāmies no darba ņēmēja eh, viedokļa, kur eh, elstība īsti nenoveda pie ilgākiem darblaikiem nekā tagad un tālāk, tālākiem veiktiem ceļiem. Nu, mums ir arī jāvērš uzmanību uz um, eh, sakrībām starp kabotāžu uh, vadīšanu, braukšanu un atpuslaikiem. Sociālā pīlāra centrā ir autovadītājs un viņa sociālā aizsardzība, darba apstākļi, godīga konkurence, nekāds sociāls dempings, ceļu drošība, vides um, aspekti, tiem ir jābūt augst mūsu darbkārtībā pat laban. Un nākamajās sanāksmēs mums būs ļoti rūpīgi jāseko tam, ka autovadītājiem jāvar atpūsties mājās, tur, kur viņš dzīvo, vismaz reizi mēnesī. Un atbildot referentu atbildi, eh, kurš maksās par to, nu, kāpēc gan, lai to nedarītu, Eh, darbdevējs. Viņš maksās par uh, slimības laiku, par uh, apdrošināšanu, visu kaut ko. Es domāju, ka ļoti pamatoti uh, stiprināt da, uh, autovadītāju tiesības atgriezties mājās vismaz reizi mēnesī. Un kas attiec uz viedajiem uh, tahometriem, es domāju, būs vērts. Uh, Uh, šeit uh, likumdošanu savest kārtībā līdz 2020, 2022. gadam. Nav labi pamat līdz tam to nedarīt, atlikt vēl ilgāk, jo uh, mūsu mērķim ir jābūt tam, ka um, aprīkojums tiktu aktualizēts un uz Eiropas ceļiem būtu vislabākās smagās mašīnas ar labākajiem darba apstākļiem autovadītājiem. Tām jābūt mūsu visiem mērķiem, vai tad nē? Kilonenes kundze nākamā. Priekšsēdes kundze, dārgie kolēģi, gribu pateikties dārgajam kolēģim Vimam par labu sadarbību ne tikai šajā jautājumā, bet ar visiem dokumentiem. Un arī eh, man pietrūkst jena, bet svarīgi, ka mēs turpinām savu darbu. Jens, es domāju, arī mums būtu sacījis, rodiet labu risinājumu kopā, lai dokumenti, eh, darbs pie tiem būtu pabeigts eh, pirms nākamajām vēlēšanām. Un kaut vai daži no mums eh, nīst šo vārdu elstība. Ir arī uh, autovadītāji, kas vēlas elstīgu sistēmu uh, braukšanas un atpūtas laikiem, un dažkārt mēdz būt arī situācijas, uh, dažādi apstākļi dalībvalstīs, bet ne tikai tas, arī dzīvē mēdz būt dažādas situācijas, un man ļoti Žēl būtu, ja mēs nespētu risinājumu rast šādām situācijām, kad e, ir ceļu remonta darbi, problēmas ostās vai mm, autovadītājiem nav viegli piekļūt savam mērķim e, remonta darbu dēļ vai kā cita dēļ. Tas nenozīmē, ka mums ir jābūt ļoti daudz stundām šajā elstībā 24 stundu laikā, bet eh, ka mums būtu dažu stundu sistēma, eh, kurā eh, ir iespējams strādāt gudri. Un mums ir uzdots arī jautājums, kā mēs varētu sistēmu padarīt mazāk birokrātisku, lai šīs lodze autovadītājiem būtu mazāka, dažāda veida dokumentus aizpildīt. Un mums visiem izaicinājums attiecībā uz nosūtīšanu, atpūtas laiku, kabotāžu ir tas, kā mēs varam izveidot šo e, vienoto datu platformu, kas būtu pieņemama visām dalībvalstīm. Tas jāpanāk sadarbībā ar dalībvalstīm un komisiju, kā arī Eiropas parlamenta uzraudzībā. Manuprāt, galvenais attiecībā uz iknedēļas atpūtu mūsu skatījumā ir tas, ka neviens eh, šo iknedēļas atpūtas laiku nepavada smagā mašīnā, var to darīt citur. Uh, E, šī māja vietu definīcija ir ļoti sarežģīta. Nu, kas e, būs tas, kas uzspiedīs e, citam, kur ir tavas mājas vai kur tev būtu jāatrodas un jāatpūšas? Ir ļoti sarežģīti arī sacīt, cik daudz par to jāmaksā. Un ja kāds vēlas doties uz Bahām salām vai vēl kaut kur, vai mēs sacīsim, ka Eh, uzņēmumu vadītājiem būs jāmaksā. Šis rēķins nav tik vienkārši. Bet es domāju, mēs eh, spēsim rast risinājumu, ja būs eh, vienotā vēlme to darīt, un kaut vai esmu šodien sapratusi, ehm, ka gudrie tahometri ir tāds nesmugs vārds dažiem cilvēkiem parlamentā. Es domāju, ka tas varētu būt risinājums mazināt birokrātisko slogu gan uzņēmumiem, gan arī inspektoriem un autovadītājiem. Es ceru, ka mēs eh, spēsim šo tehnoloģiju virzīt, lai eh, mums nākotnē smagām mašīnām eh, būtu šis aprīkojums, šis gudrais tahometrs, kas daudz zināšanu un informācijas ietvertu sevī. Un kā darīt ar to, ka parasti mēs eh, daudz sodu uzliekam, mēs vēlamies sodīt tos, kas eh, neievēro noteikumus, bet eh, vai nesanāks tā, ka mēs sodīsim visus kolektīvi? ar visiem mūsu dokumentiem. Ja tā būtu, tas man tomēr darītu bažīgu, jo tie, kas eh, nepilda noteikumus, kas šmaucās, tie vienmēr ir priekšā un tie vienmēr ir gatavi darot, darīt kaut ko citu, un mums grūti viņus noķert. Tādēļ es ceru, ka mums pietiks laika rast tādu risinājumu, um, lai sodītu tikai tos, kas ir pelnījuši sodu, nevis visus, kā parasti tas mēdz būt Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies, Kilonēns kundze, Robert Zīle. Paldies, atvainojiet, eh, diemžēl visur nespēja būt klāt un vienmēr būt laikā, eh, bet eh, paldies Fīmam par darbu un pūliņiem. Mēs skeptiski vērtējam eh, vieglo uh, liederīgo transporta līdzekļu iekļaušanu, EKR ir pret to. Un arī referenti vēlējās, lielā, referents vēlējās lielāko elast vienotību attiecībā uz māju vietu, ja kā mēs to definēsim, tas tomēr būs pretrunā ar Eiropas pilsoņu brīvību brīvo laiku pavadīt, eh, kur tie vēlas. Tādēļ es domāju, tas jāatstāja autovadītāju privātai, privai izvēlei. Eh, ja darba devējiem būs pienākums ļaut autovadītājiem atgriezties mājās, nu, būsim godīgi. Galvenais taču ir eh, tomēr, eh, ka, eh, ja autovadītājs nestrādā, vai tas ir viņa izcelsmes valstī vai citur, mm, ja viņš grib citur pavadīt savu ik mēneša atpūs laiku, tas ir kārtībā. Mēs nevaram šeit ES līmenī iejaukties šajās attiecībās starp darba devēju un darba ņēmēju šajā gadījumā autovadītāju. Labāk, lai būtu vienkārši brīvs risinājums, brīvi izvēle autovadītājiem pavadīt šo brīvo laiku tur, kur viņš vēlas. Regulāri iknedēļas atpūta autovadītāja kabīnē. Es domāju, ka šeit pieeja diezgan pieņemama atpūtas laika pavadīšana kabinē jābūt pieļaujamai īpaši, ja ir pietiekoši daudz at, pareizi aprīkotu eh, stāvvietu, kas jau ir piedāvāts. Un tad par e, akumulēto e, dienas braukšanas laiku EKR atbalsta e, 180 stundas, 4 nedēļu laikā šo referents neatbalsta, bet mēs gribētu vēlreiz paust savu nostāju. Es tagad nepamatošu kādēļ, jo Eiropā ir arī periferālās valstis, ne tikai centrālās Un runājot par gudro tahometru ieviešanu, mēs, protams, nepiekrītam šim ļoti eh, īsam priekšlikumam eh, ar div, eh, līdz 2020. gadam labāk būtu to darīt līdz 2026. varbūt. Mums ir nedaudz atšķirīgi viedokļi par to arī EKR grupā, bet mums gribas saprātīgu laiku grafiku. Par to varētu vēl turpināt sarunas diskusijās ar padomi. Labi, varam tā darīt, bet būsim godīgi. 2020. gads ir pārāk tuvu, krietni par tuvu. Paldies! Merci, monsieur Zile. Monsieur Kor, la parole est à vous. Kungs, lūdzu. <laughs> Es kam in der Übersetzung leider nicht so rüber. Das nu, es nejūtos, ka jūs man aicinat tulkojumā, bet nu paldies priekšstādājs kundze. Paldies Vimam, mm, ceņojums ļoti labs un uh, arī es redzu tās pašas uh, problēmas un uzsvars, uh, kā viņš. Pirmkārt, kontrole, lai uh, ievērotu noteikumus. Pieminēšu trīs punktus. Pirmkārt, aptvērums Manuprāt, tas ir jāpaplašina un vieglās liederīgās automašīnas arī jāievieš arī jā, vairāk nekā 5,2 tonnas. Tie tiešām ir profesionāli šoferi, kas brauc ar 3,5 tonu automašīnām un kuriem nemaz nav atpūtas laiku. Un izmanto to tad, kad līgumi ir tikai tādi, un dažkārt 2,8 divreiz automašīnas brauc nekā 3,5 tonu automašīnas. Tas ir bīstami ceļu satiksmai, un tas ir jāpārtrauc. Otrakārt, ceļu satiksme to neietekmē 12 dienu ceļojuma autobusu risinājums, un kādēļ tas ir. Uh, uz ārvalstu braucieniem, nevis nacionāliem braucieniem attiecināms. Man liekas, ka a, šis aspekts ir jāizlabo. Un treškārt, viedie tahogrāfi, man liekas, ka daudzkārt ātrāk tie jāievieš. Arī 2020. gadu es piedāvāju. Man liekas, ka viedo tahogrāfu vajadzētu kā priekšnoteikumu uh, noteikt, ka priekšnoteikumi, ja uh, tas tiek izmantots, lai saņemtu licenci. Un jūs redzat, cik ļoti cieši ir uh, šie jautājumi saistīti. Paldies! Lukašenskas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es gribētu sveikt Vimu un visus ēnu referentus. Esmu pārliecināta, ka visi mobilitātes pakotnes priekšlikumi ir ļoti sarežģīti un kompromisi ir nepieciešami izpratnei. Gribu izteikt divas piezīmes. Arī es esmu iesniegus grozījumus, bet uh, Jautājums ir par eh, certificētām stāvvietēm. Šeit mūsu referents saka, ka tas eh, būtu iet, iespējams tūlīt kabīnē. Ja nav certificētu drošu stāvvietu visās a, valstīs vai šo priekšlikumu ieviešot, mēs neradīsim nu, tādu tā kā nekārtīgu, jo būs nepieciešams laiks, lai šādas a, stāvvietas būs a, jāizveido. Ja Un katrā gadījumā ne visur Eiropā tādas ir un uh, ir jāraugās uz situācijas attīstību. Tagad nākamais jautājums ir par atpūtu. Man nevajadzētu tādu striktu noteikumu, ka noteikti jāatgriežas mājās, jo arī mēs, eirodeputāti, nevienmēr mājās atgriežamies mūsu valstīs. Līdz ar to vajadzētu būt absolūtai uh, brīvībai. Pašam šoferim jāizlēmj, kur viņš vēlas atpūsties. Uh, un plašāks eh, elastīgums eh, atpūtas laikā, iknedēļas skatījumā, griezumā, saīsinot vai akumulējot eh, ceturtās nedēļas laiku. Un pateicoties šādai pieejai, šofers varētu vairāk laika pavadīt mājās ar ģimeni, ja viņam tāda ir. Paldies tagad Teličkas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdas kundz. Izteikšos diezgan īsti diviem esludēļ. Pirmkārt, man šķiet, ka šis uh, projekts ir ļoti labi sarakstīts, līdzsvarots. Un nu, lielākoties viss tajā ir atbalstāms. Divas, liet, trīs lietas, kuras gribētu uzsvērt un varbūt atstāt jūsu tālākām pārdomām viena lieta. Mēs nerunājam par gudriem tahogrāfiem, jo mēs īsti nesaprotam varbūt tos. Bet gribētu jautāt, kas tad īsti ir pienotā vērtības salīdzinot ar esošiem tahogrāfiem. Uh, E, ņemot vērā ekonomiskās implikācijas, kas gudro tahogrāfieši nebūtu 2020. gads, to viegli nospraust kā mērķi, bet vai esam tiešām pārbaudījuši, vai mēs spēsim aprīkot visas smagās mašīnas ar gudriem tahogrāfiem līdz 2020. gadam. Es vēl neesmu pabeidzis sarunu, lūdzu, e, neceliet vēl roku, ļaujiet man pabeigt vai tas nav pareizais veikts sacīt, ka kur ir uh, pudels kaklu vietas, tā teikt, kur, uh, ja mēs pateiksim, ko mēs gaidām no tahogrāfiem, tad varbūt mēs arī sapratīsim pareizāk, kā viņas ieviest. Es domāju, šeit ir jāievēro līdzsvars, un mums ir arī um, uh, šīs eh, braucienu eh, uzskaits grāmatas, eh, arī tos var izmantot. Es domāju, varbūt, ka tas, ko vēlamies sasniegt, ir sasniedzams arī citā veidā. Ievērosim līdz ar otrais par aizliegumu atpūtas laika kabīnē. Nu, apskatīsimies, kāda ir esošā situācija attiecībā uz atpūtas vietām. Kādēļ komisija nav nevienu pārkāpumu procedūru uzsākus pret jebkuru dalību valsti, kurai ir pienākums ik pēc 150 km šāds atpūtas vietas nodrošināt? Es varu iedomāties, ka būs aizliegums bez iz, izņēmuma iespējām. Tās, tā ir viena no iespējamākiem, viens no iespējamākiem veidiem sagāt savu tirgies vēl, vēlos. Tātad uh, tas tomēr arī jāņem vērā, un šī kondicionalitāte, es varbūt garāk nerunāšu, jo es atkārtošu citādāk daudz ko, kas jau ir izskanējis. Mums ir vajadzīga sistēma, koncepcija, kas strādātu, Galvenais uz to jāvērš uzmanība, lai sistēma darbotos, kas kalpos vienotam tirgum, tam ir jābūt mūsu mērķim. Paldies nākamā Ēlis Senders kundze. Paldies, priekšsēd. Sirsnīgs paldies Fanda Kampa kungam par uh, savu darbu un tā prezentāciju. Periferās valstis īpaši ir ieinteresēts tajā, lai uh, ir šo četru nedēļu ietveros elastība, lai atpūtas laiks iknedēļas atpūtas laiks būtu mm, izmantojams elastīgā veidā. Tā vietā, lai kaut kur Francijā, kur nav nodrošināts stāviet, e, mm, piespiedu kārtā šo atpūtu veikt. Šīs certificētās īpašās e, atpūtas vietas, tas jau būtu skaisti, ja mums pietiktu naudas un vietas un tad arī vēl privātie investori atrastos, lai šādas īpašās stāvvietas ierīkotu. Bet, ja padomājam, kādos apstākļos jāstrādā smago mašīnu un autobusu vadītājiem, tad, eh, nu, nav viegli, nebūs viņiem viegli, ja ir tik maz šādu eh, pienācīgi aprīkot stāvvietu. Nezinu, vai tas būs tik saprātīgi. Otrais par tahogrāfu. Eh, ka tas automātiski norādītu robežas šķēršošanu. Nu, mums šķiet svarīgi, eh, ka autovadītājs netiktu sodīts ka viņam pašam tas ir jānorāda. Un tad attiecībā uz sodiem jāņem vērā, ka, protams, tādiem jābūt, bet ES līmenī te nevar būt divpusējā elementa, kā tas dažkārt bija vērojams līdz šim neapmierinošā kārtā. Tādēļ mums liktos pareizāk, ja šeit būtu ES līmeņa risinājums un iestāde, kas raudzītos uz visu koncepciju kopumā un uzraudzītu to. Ja katrs pats pa sevi tulkos eh, normatīvos aktus starp perifērām valstīm un centrālajām, tad eh, neko labi nesasniegsim Rikei. Paldies, paldies. Gribēju pateikties Vīmam par tik labi pārdomātu ziņojumu, kas skar pietiekam jūtīgu tematu. Man ir vairākas vispārīgas dabas piezīmes. Es negribētu, lai kāds mani pārprastu. Bet katrā ziņā nedrīkstam pieļaut uh, mūsu šoferu, strādnieku darba apstākļu pasliktināšanos. Vienalga, par ko mēs runājam, arī par elastīgumu uh, spriežot, nedrīkstam pieļaut, ka patiešām netiek ievērotas uh, strādājošo tiesības. Un bieži vien patiešām elastīgums arī nozīmē, ka darba apstākļi pasliktinās. Ja runājam par šīm uh, drošajām stāvvietām, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ja tiek runāts par darbu un braukšanas laikiem, par atpūtu, tas noteikti ir jāpiemina, un tas netika manās acīs pietiekami labi akcentēts. Ir nav jau problēma uh, uzbūvēt šādas stāvvietas, ir jāparūpējas, lai tās patiešām darbotos. Īstenībā to eksploatācija izmaksā ļoti daudz līdzekļu. Un, protams, es saprotu, ka dalība valsts nav entuziasma pilnas maksāt vēl papildus līdzekļus par šādu drošo stāvvietu apsardzi. Nu, no tas nenāks par velti, tas nenotiks par velti, par to būs jāmaksā. Un, ja dalību valstīm vajadzēs maksāt par šīm drošajām stāvvietām, tad es nezinu, vai tās patiešām būs sajūsmā. Un nevaram pieļaut, ka, piemēram, tiks uh, šādi, šādas drošās stāvvietas uzbūvētas un pēc tam tās netiks izmantotas un tad tās gal galā bankrutēs. Mums ir arī jānosaka, cik tas viss izmaksās, mums ir jāprēķina šādu stāvvietu eksploatāciju. Darba devējs, piemēram, uh, izmaksās konkrētu summu savam strādniekam, savam šoferim, lai viņš varētu uzturēties šādā drošā uh, stāvvietā. Ja, piemēram, tā tiks izmaksāta kā prēmija, kā avans skaidrā naudā, mēs varbūt eh, nevienmēr varēsim būt droši, ka tas tiek izmantots, lai uh, eh, paliktu, pavadītu nakti šādās drošajās stāvvietās. Ir jāsaprot, eh, cik daudz tas izmaksās dalību valstīm, uzņēmumiem, uh, Un, protams, ir pēc tam uh, šoferim jāiesniedz uh, kases čeks ar kā apstiprinājums, ka viņš patiešām šādā stāvvietā ir palicis un tur uzturējies, kā arī samaksājis par šo pakalpojumu. Protams, šādas stāvvietas var ierīkot, bet eh, ja dalību valstīs nebūs drošo stāvvietu, tad atkal sāksies jaunas diskusijas, kas būs ārkārtīgi sarežģītas. Ja mēs runājam par eh, nakts pavadīšanu mm, automašīnas kabīnē, protams, ir ļoti mūsdienās jau tagad ērtas un labas kabīnes, bet nav vēl neviena kabīna uztaisīta ar dušu vai eh, citām higienas iespējām. Par to mums visu ir jādiskutē, jāsaprot, cik izmaksās šīs drošās apsargātās stāvvietas. Tas ir jautājums, kas noteikti vēl radīs lielu ažiotāžu, un ja nebūs drošo stāvvietu, tad, protams, jāskatās, ko darīt, kāds alternatīvs piedāvāt. Paldies! Rikei kungs, tagad Revo Alon kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs runājam par šiem delikātiem jautājumiem, tas ir jādara ar pietiekamu nopietnības devu. Ja runājam par nakšņošanu kabīnē, par atpūtu kabīni, kabīnē, vai tad patiešām ir pieļaujams, ka 21. gadsimtā, piemēram, šoferim ir jābrauc 14 eh, stundas eh, 14 dienas no vietas bez atpūtas iespējām. Viņam bieži vien ir jāpavada ļoti daudz uh, stundas pēc kārtas automašīnas kabīnē, tādēļ jābūt iespējām regulāri atpūsties arī ārpus tās. Mēs nedrīkstam, protams, uzlikt pārāk lielus ierobežojumus Vai nu, piemēram, šīs automašīnas tiek novietotas drošās stāvvietās vai nē, mēs nedrīkstam pieļaut arī darbinieku eksploatāciju. Šī te atpūta kabīnēs manās acīs ir sarkanā līnija, kurai nevaram pārkāpt. Uh, Mēs esam iesnieguši daudzus grozījumus, kas nosaka maksimālo atpūtas un maksimālo darba laiku, kas ir jāievieš uh, regulā. Paldies, tagad Krāmer kungs lūdzu. Jā, adatunies. Paldies. Paldies, reaģējot uz Koha kunga teikto. Jau pirms 15 gadiem mēs diskutējām par tahogrāfiem, un tad vienmēr ir izmantot argumenti, ir atkāpes, ir izņēmumi un tā tālāk. Bet mēs taču esam tagad digitālajā laikmetā. Mēs varam izmantot šo tehnoloģiju priekšrocības. Izmērīt šos darba un atpūtas laikus joprojām ir visvienkāršāk ar tahogrāfiem. Ja mēs to izdarīsim, pietiekami ātri, tad tas arī neizmaksās pārāk dārgi. Es jau atceros, bija arī šīs trokšņa mērīšanas ierīces, bija priekšlikums par tām, un neviens neko nedarīja. Vācijā bija neliela centiena tos ieviest, tās ieviest um, dzelzceļā, bet ir jābūt politiskajai gribai. Ja tam ir jānotiek līdz 2020. gadam, tad mēs varam arī kontrolēt lietu gaitu. Jūs teicāt, ka šoferim pašam ir jābūt tiesībām izlemt, vai atgriezties mājām vai ne, mājās vai nē, bet um, transporta līdzekļu vadītājiem nevienmēr šādas izvēles iespējas ir. Es esmu arī sarunājies ar policistiem. Viņi man teica, piemēram, uh, mums piezvana smagās automašīnas šofers, kas saka, es jau 17 stundas uh, esmu pie stūres, bet mans priekšnieks man neatļauj atpūsties. Nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, tās ir liels problēmas. Mēs nevaram to pieļaut, ka šie šoferi tik ilgi atrodas uz ceļa, tas gal galā ir arī drošības jautājums. Un pateicoties tahogrāfam, to visu var lieliski izkontrolēt. Visu beidzot runājot par kontrolēm. Es dzirdēju, ka divu smago automašīnu uh, Šoferi ir strīdējušies, eh, kurš ir ilgāk braucis, kurš var atpūsties, bet, piemēram, par 80% eh, notiek tiek šie šoferi kontrolēti Beļģijā un Nīderlandē. Ir jāparūpējas, lai soda naudu galvenokārt skartu uzņēmumus, un tad tie beidzot pārdomātu savu rīcību. Uh, Pat ja ir bijušas kontrolas un ir konstatēti pārkāpumi, tad, piemēram, Vācijā tika tikai nedaudz pakratīts pirksts un nekas nenotika. Bet sankcijām ir jābūt jūtamām. Tas nāk par labu ne tikai mūsu šoferiem, bet uzlabos arī ceļu satiksmi drošību. Mēs nedrīkstam pieļaut tikpat augstu avāriju skaitu kā pagātnē. Eiropai jābūt līderei. Paldies! Paldies, Krāmera kungs! Vairāk neviens pieteicies runāt nav. Kur ir komisija, Berners kundze? Vim Fondekampa kungs teica, ka pad, komisija ir informējusi padomi par automašīnu tīpa pielaišanu un atpūtas laikiem, bet ne mūs. Tagad tātad komisijai ir iespēja uz visu atbildēt, runājot par stāvvietām, par citiem jautājumiem, ko pieminēja godātie deputāti. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par šīm dzīvīgajām debatēm un labai sagatavotajiem Vima Fandekāmpa priekšlikumiem gribēju atgādināt, ka komisija sākotnēji gribēja tik galā ar konkurences un darba apstākļu problemātiku tādā labi pārdomātā veidā, lai īstenošanas iespējas dalību valstīs būtu pietiekami vienkāršas, jo ar īstenošanu tieši šobrīd pieklibo. Grozījums ir uh, piesaistījis daudz ziņojums ir piesaistījis daudz uh, uzmanības, uh, ir daudz griezījumu iesniegti, un uh, Vims Fandekāps visu tā labi sastruktūrēja jau savā um, iztirzājumā. Pirmām kārtām tika runāts par atpūtas laikiem kabīnē, par iespējām atpūsties kabīnē. Tagad ir aizliegums to darīt, izņemot, ja vien. Um, smagā automašīna nav novietota drošā stāvvietā. Tagad varētu diskutēt, kas ir droša un aizsargāta stāvvieta, kas to definēs, kas to certificēs. Protams, mēs varam arī ar pietiekami lielu labās gribas devu arī atrast atbildes uz šo jautājumu jādomā, kā tad uh, šīs stāvvietas tiks uh, izbūvētas, uh, pāraudzītas, eksploatētas visā Eiropā, lai to skaits visā Eiropā būtu pietiekams. Atminēsimies, par ko mēs diskutējām šorīt, varbūt, ka daļu no ceļu uh, iemaks, nomaksām varētu izmantot šo stāvvietu būvei un eksploatācijai. Ja tas ir dalību valstu pārziņā, kā tas ir minēts TNT likumdošanā, tas tam arī ir jāuzņemas. Protams, dažas no šīm stāvvietām varētu pāraudzīt kopienas līmenī, jo, ja tiek ieviesti aizliegumi, protams, būs arī vairāk uh, pieprasījuma pēc šādām drošām stāvvietām, ja šoferi vairs nedrīkst atpūst, nedrīkstēs atpūsties kabīnēs. Uh, Vandālena kungs arī runāja par pētījumu, lai to visu varētu pietiekami labi iztirzāt, bet pētījuma rezultāti būs pieejami, diemžēl, vēlāk. Tik runāts arī par atgriešanos mājās. Diskusijas demonstrēja ka, protams, šoferiem tas ir ļoti svarīgi, bet ir grūti pateikt, ko tad mēs traktējam kā mājas, viedokļi par to atšķiras un arī definīcija nav pietiekami precīza. Komisija uzskata, ka darba devējam vajadzētu parūpēties, lai darba laiku plānošana atļautu atgriešanos, piemēram, operacionālajā centrā vai arī šofera mītnes vietā. Tas varētu varbūt uh, šajā jautājumā ienest vairāk skaidrības. Mēs arī piekrītam referenta piedāvājumam atstāt uh, vairāk uh, elastības, lai būtu manevrēšanas iespējas runājot par atgriešanos mājās, lai piemēram nebūtu arī tā, ka šoferim vajadzētu pavadīt nakti stāvvietā 20-50 km no viņa mājām tikai tādēļ, ka viņš jau ir nobraucis noteikto stundu skaitu. Daži vārdi par uh, viedajiem tahogrāfiem. Neslēpšu, mēs komisijā esam ļoti entuziastiski noskaņoti, vēlamies, lai tie tiktu ieviesti pēc iespējas ātrāk. Runātāji, diemžēl, izslēdz mikrofonu. Jāsaka, iepriekšējā eh, spēkā esošajā likumdošanā jau ir atrunāts eh, ieviešanas termiņš, bet mēs gribētu, lai tas tiktu noteikts agrāk. Padomas darba grupā arī par to tika spriests, tika uh, uzdoti uh, vairāki jautājumi priekšstādātājs kundze. Pirmais skāra ceļa kontroļu, uh, laika pagarināšanu. Tika runāts arī par uh, robežu šķēršošanas kontroli, par uh, šo datu ierakstīšanu, lai varētu arī pēc iespējas labāk visus datus nolasīt. Gribēju jūs arī informēt ka esam saņēmuši sākotnējo pētījuma uh, rezultātu attiecībā uz retrofit pieskaņošanu ar atpakaļējošu datumu. Pagaidām vēl uh, pētījums nav publiskots, mūsu rīcībā ir tikai tādi uh, sākotnējie rezultāti, ar kuriem mēs jau iepazīstinājām padomes darba grupu. Sākotnējie dati jau parāda, cik daudz no um, automašīnām vajadzēs pakļaut uh, šādai modernizācijai un cik tas viss varētu izmaksāt. Pats tahogrāfs maksā 1000 eiro, bet vēl 1000 eiro maksā šīs ierīces instalācija automašīnas salonā, plus vēl ir jāņem vērā arī īpaša vadītāja apmācība, līdz ar to viss tas varētu izmaksāt kādus 2026 eiro. Tas nevienmēr ir pašsaprotams, šī ir pietiekama liela summa. Gribēju arī dažus vārus par īstenošanu pieminēt kas attiecas uz uh, informācijas apmaiņu starp dalību valstu iestādēm, jāgarantē laba likumdošanas īstenošana. Uzskatām, ka vienotajā tirgu ir jābūt informācijas apmaiņas sistēmām, uh, Tas ir ļoti vērtīgs instruments, lai informācijas apmaiņa starp administrāciju norisinātos pēc iespējas gludāk. Mums nevajadzētu izgudrot tagad divriteni no jauna, ja mūsu rīcībā jau ir pietiekami laba sistēma, kas darbojas. Ja, runās, ja runājam par Eiropas darba institūciju, komisija 14. martā ir izstrādājusi jaunu priekšlikumu, lai aģentūra varētu uzsākt arī aktīvu darbu ceļa transporta jomā. Uh, Mēs ar nepacietību gaidām parlamenta viedokli un uh, ceram uz jūsu atbalstu. Runājot par komisijas priekšlikumu, uzskatām, ka tas ir pelnījis tādu atzinību Mēs ceram, ka tas būs pietiekami labs risinājums, proti elastīgums attiecībā uz autobusu un uh, turismu autobusu vadītājiem. Protams, viņa darba apstākļi nav identiski tai, tiem, kam ir pakļauti smago mašīnu šoferi. Ir uh, jānosaka, kā skaitīt darba un atpūtas stundas šīs profesijas veicējiem. Ja runājam par vieglajiem kraus automobīļiem, mēs atbalstām šī sektora profesionalizāciju, bet vienmēr esam gribējuši arī izmantot tādu proporcionalitātes principu, ieviešana šeit būtu tikai pirmais solis, bet nebūtu varbūt loģiski tagad uzreiz jau pieprasīt tahogrāfu uh, instalēšanu šajās automašīnās. Un ir arī jānosaka automašīnu svars. Domāju, ka pie tā mēs varētu kaut kad vēlāk vēl atgriezties. Paldies! Paldies, Werneris kundze, Vim Fandekampa kungs. Jūs gribat uh, reaģēt uz kolēģu komentāriem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es zinu, ka daudzi šodien klausās un skatās šīs diskusijas, tādēļ gribēju uz vairākiem punktiem reaģēt tā plašāk. Pirmais punkts, ko pieminēja Gezīne Maisnere, kas gan, diemžēl, ir zāli jau pametusi. Viņa runāja par tahografa izmantošanu vieglajos kravas automobīļos nacionālā līmenī. Ja jūs, piemēram, braucat no Mīnhenes uz Hamburgu, nav uh, nereti tiek kontrolēti eh, atpūtas un darba laiki. Tas ir, milz, tas ir milzīgs attālums arī, piemēram, Itālijā. Ja jūs braucat no Palermo uz Milānu, ir tikai normāli, ka ir jāpārbauda darba un atpūtas laiki vieglajiem krāvas automobiļiem. Ēnu referentu sēdē mēs par to runājam. Tā ir vēl viena papildus problēma. Es gribēju arī pateikt, ka neesmu pārāk entuziastiski par to noskaņots, lai eh, tas ir tāds vēstījums eh, arotbiedrībām. Keits Teilors runāja par darbinieku nosūtīšanu un kābotāžu. Skatos, ka Izmēls Ertuks ir atkal šeit atgriezies. Mēs mēģinām šos principus saskaņot, bet ja visi šie trīs uh, dokumenti tajos atspoguļotie temati netiks pietiekami labi saskaņot, neviens jau Eiropā nebūs ieguvējis. Priekšsēdētājs kundze, Pāvels Teļička arī pateica divas ļoti būtiskas atziņas. Man pašām patīk uh, atkārtot uh, mazāk likumdošanas, vairāk digitalizācijas. Viedo tahogrāfu potenciāls ir milzīgs, eh, un digitalizācijā attīstība virzās milzu soļiem. Indijā, Ķīnā tur ir milzīgi tempi, un mēs nevaram atpalikt no viņiem. Jāsaka, ka, protams, eh, ir arī ļoti daudz automašīnu ar GPS sistēmām. Mēs zinām, kurā vietā smagā automašīna šķērso robežu, kurā valstī tā atrodas. Visa šī informācija tiktu tātad ierakstīta tahogrāfā. Uh, Tādēļ mums ir jānosaka laba likumdošana, lai tirgus varētu tai pielāgoties. Ja mēs teiksim, nu labi, dariet kā vēlaties un 2020. gadā kaut kas mainīsies, tad tirgus mums nesekos, viņi nepielāgosies. Mums ir jābūt ļoti stingriem un jāapzinās arī izmaksas. Verners kundze runāja par eh, modernizāciju, bet izmaksas nedrīkst uh, būt iegansts, lai viedā tahogrāfa ieviešanu atliktu un atliktu. Jo tas ir vienīgais instruments, ar kuru var pietiekami efektīvi ierakstīt uh, šīs, uh, šos darba un atpūtas laikus. Aizliegums atpūsties kabīnē, to arī pieminēja Telīčkas kungs. Vācijai un Francijai ļoti vienkārši pateikt, tas vairs nebūs atļauts. Bet pabrauciet pa Eiropas ātrceļiem. Ir, piemēram, šoferi, kas brauc uz Nīderlandi, jo Francijā, Beļģijā un Vācijā viņi nedrīkst atpūsties gulēt mašīnas kabīnē. Priekšsēdētājs kundze. Ja ir uzņēmumi, kas saka, ka vēlas, lai šoferi varētu to darīt, es varu teikt, jā, lūdzu, bet tam ir jābūt, tā, tam ir jānotiek apsargātā stāvvietā. Vācijas valdība ir piedāvājusi subsīdiju programmu 2018. gada beigās lai šoferi varētu atpūsties kraus mašīnas kabīnē, apsargātās stāvvietās, un šoferim tas izmaksā 4,18 eiro. Vācija ir sapratusi, ka tā tad eh, aizliegums nav nekāds risinājums. Uh, Rikēja kungs, jā, ir jābūt arī kaut kādai komerciālai interesē runājot par šīm apsargātajām stāvvietām. Kas par to maksās? Darba devējs ar priekšapmaksas karti. Jā, ir ļoti daudz šoferi, kas vienkārši skaidro naudu iebāž kabatā, lai apmaksātu savas meitas studijas un pēc tam vienkārši uh, Eh, dodas uz neapsargātu stāvvietu. Nē, viss tiek apmaksāts. Jūs gribat gulēt mašīnas kabīnē, lūdzu, tad jums ir mašīna jānovieto apsargātā stāvvietā. Skaidrs. Priekšsēdētāji. Jā, ir daudzi uzņēmumi, kas ļauj šoferiem atgriezties uh, mājās tikai pēc 14 nobrauktajām dienām. Roberts Zīle arī jau ir devies prom. Kas notiek perifērijā? Ja jūs, piemēram, dodaties no uh, Igaunijas uz Dienvidu Spāniju, nu tas jau nemaz nav tik vienkārši. Kristīne, ja jūs 14 dienas atrodaties ceļā, tad jums arī kaut kur ir jāpavada nedēļas nogale. Var teikt, ka ir tur ceļmalas uh, viesnīcas Bet tā gan ir tāda lēta sociāldemokrātiskā pieeja. Ir jābūt arī sasaistē ar realitāti attiecībā uz automašīnas vadītāju un darba devēju. Tālāk Eiropas darba aģentūra ELA. ETP grupā tas ir tāds cietais rieksts. Es gan esmu ļoti labvēlīgi pret to noskaņots. Mums būtu jādara viss, lai arī pēc 2019. gada vēlēšanām varētu demonstrēt, kāda ir mūsu attieksme pret ēlā. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies, Vante Kampa kungs! Ja mēs runājam par Eiropas darba aģentūru, par to jau esam diskutējuši. Eiropas darba aģentūra, protams, nevar ignorēt satiksmes jomā notiekošo. Tādēļ šai aģentūrai vajadzētu palūkoties, kas notiek uz Eiropas ceļiem, kas notiek uh, kravu pārvadāšanas jomā. Balsts no zāles, bet, diemžēl, bez mikrofona. Jā. Ja Mēs drīz arī runāsim par aviāciju, par aviācijas likumdošanas pakotni un arī par jūrniecību, kuģniecību. Komentāri no zāles. Paldies! Tagad nākamais dokuments - Kīlinens kundzes ziņojums par izpildes nodrošināšanas prasībām un noteikumiem autotransporta nozarē, runājot par vadītāju norīkašanu darbā. Mārja, lūdzu. Kilenens kundze. Thank you, dear chair. Paldies. Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Mums ir jāatrod līdzsvars uh, starp sociālo aizsardzību un brīvu preču un cilvēku pārvietošanos, kā arī uh, vienoto tirgu. Jārada vienoti noteikumi, lai varētu vērsties pret uh, pārkāpumiem. Jābūt pamatotiem noteikumiem, neradot lieku administratīvo nastu, ir sevišķi jādomā par MVU. Jāpaukstina arī uh, šīs profesijas pievilcīgums. Es domāju, tas būtu vienkārši izdarāms. Ir arī jautājumi, par kuriem esam vienisprātis, to pierādīja arī uh, grozījumi. Ir jāuzlabo sadarbība Eiropas Savienības līmenī, lai cīnītos pret krāpniecību, jāuzlabo sadarbība un koordinācija starp dalību valstīm, lai komisijas priekšlikumus īstenotu efektīvāk. Jāizveido viens pieturas aģentūra, elektroniska platforma, lai atvieglotu koordināciju, jānorisinās informācijas apmaiņai Izskatās, mēs esam gatavi e, darbu turpināt, izmantot IMI, jeb starptautisko tirgus informācijas sistēmu. Ir arī jāraida tāds spēcīgs signāls pad, padomas virzienā, lai dalību valstis ātrāk e, izmantotu šīs informācijas apmaiņas sistēmas, uzlabojot likumdošanas īstenošanu un uh, noteikumu izpildes kontrolas jābūt labi saprotamiem noteikumiem heterogēnai īstenošanai ar zemu, admi, es atvainojos, homogēnai īstenošanai ar zemu administratīvo slogu, ieviešot arī viedos tahogrāfus. Dokumentiem Eiropas Savienības līmenī jābūt standartizētiem, lai būtu arī labāka uh, algas izrakstu uh, informācijas standartizācija. Kontrolēm ir jānotiek eh, ne, piemēram, uz eh, ceļiem, bet uh, arī uzņēmumos, uzņēmumu mītnēs jāizvērtē noteikumu īstenošana, un par to pēc tam ir jāziņo padomē un komisijai. Grozījumi, kas attiecas uz vadītāju norīkošanu, ir ļoti atšķirīgi. Iepazīstoties ar grozījumiem, varu secināt, ka joprojām atklāts ir jautājums, vai norīkošanas noteikumi ir labākais instruments, lai atrisinātu sociālas ķibeles startautiskā transporta jomā. Esam saņēmuši vairākus grozījumus, kas pieprasa alternatīvas, arī domājot par uh, uzņēmēju darbības tiesībām, lai nebūtu tāda tieksme meklēt valsti, kur noteikumi varbūt ir eh, nedaudz maigāki. Ir arī eh, jāņem vērā starptautiskā transporta noteikumi tika piedāvāts arī starptautisko transportu jomu izņemt no norīkošanas eh, direktīvas aptvēruma. Ir vēl piedāvājumi eh, to regulēt tādā divpusējā līmenī, piemēram, eh, izcelsmes valsts saņēmē valsts vai izcelsmes izcelsmes valsts. Ja mēs eh, veicam tādus matemātiskus aprēķinus, ir dažādi priekšlikumi no 1 līdz 16 dienām. Attiecībā uz kabatāžu tiek piedāvātas 10 dienas. Uh, Mēs tagad esam uh, vienojušies par to, ka tranzīts nenozīmē vadītāju nosūtīšanu. Ir jāmeklē labi risinājumi, lai ieguvē būtu gan vadītāji, gan arī uh, uzņēmumi. Tas būs viens no smagākajiem, grūtākiem lēmumiem, kas mums būs jāpieņem. Es saprotu, ka varbūt ne visiem šis vārds vietas ne, nepatīk tik ļoti, bet ir jādomā tad varbūt par inovatīviem risinājumiem, kas garantē pietiekami augstu aizsardzības, arī sociālās aizsardzības līmeni. Bet tāpat laikā neietekmē nelabvēlīgi loģistiku un starptautisko transporta plūsmu. Jādomā par iespējamiem izņēmumiem. Protams, do, ir jāsaglabā dokumentu kopums vadītājiem, kas atrodas automašīnas kabīnē, darba līgums, algas grāmatiņa, ir dokumenti, ko var izmantot tikai elektroniskā formātā, bet tad ir jābūt kop, tādai vienotai platformai, kur to var nepatiešamības gadījumā iepazīties. Ir jābūt kopīgām definīcijām, jēdzieniem, kādas valodas tiks izmantotas, cik daudz. Tas attiecas arī uz kontrolēm, uz ceļiem vai uzņēmumos. Ir vairāki grozījumi, kas attiecas uz uh, norīkojuma uh, dokumentiem un to, uh, tajos izmantoto valodu. Ja runājam par atbildību, ir arī eh, šeit konkrēti noteikumi, kas attiec uz visu loģistikas ķēdi tās garumā. Par to mums ir jādiskutē. Un, ja ir konstatēta pārkāpuma, ir jāpaturprātā arī sankciju iespējamība. Protams, nav pilnīgi visi loģistikas ķēdē jāpliek ar sodiem, bet ja tas ir pelnīgi, tad tas ir jādara. Paldies, priekšsēdētais kundze, tas būtu viss, ko gribēju pateikt. Gribētu tagad labprāt uzklausīt kolēģus. Manus kooperatīvos kolēģus. Paldies! Merci beaucoup, Madame Kilinen. Paldies, Kilinens kundzei. Delīkungs jūdz. Paldies, priekšsēdus kundze. Nu, dien ir ļoti daudz grozījumu iesniegt, un tas arī var pozitīvi ietekmēt šo priešlikumu, bet nevaram visiem priešlikumiem piekrist. Jau ir protekcionistiski pasākumi, un tas vēl tiktu pastiprināts eh, dažu grozījumu īstenošanas gadījumā un vienotā tirgus eh, darbība apgrūtināt. Rietuma austru dalību valsts savstarpēji spriedz pastāv viņu starpā un daudzi jau ir sapratuši, ka administratīvais sloks, ko arī uzliktu uh, komisijas uh, eh, priešlikuma īstenošana, to tirgus dalībnieki visi vērtē negatīvi. Mums ir nepieciešams tāds Eiropas namtiesa akts, kas uh, visiem tirgus dalībniekiem, tajā skaitā arī Austrum un Centrālas Austrum Eiropas eh, mazos vidējos uzņēmums un ģimenes uzņēmums, viņus, viņu vajadzības ņemt vērā un neuzlikt tiem pārāk lielu birokrātisko nastu. Ir jāvar pakalpojums sniegt par iespējām pievilcīgāku cenu. Tādēļ ļoti svarīgi panākt tādu kompromisu, kas neapdraudētu uh, mazo video uzņēmumu nākotni, bet to izdarīt nebūs viegli. Lai domājam kaut vai par to, ka visās dalībvalstīs saskarāmies ar autovadītāju eh, trūkumu. Papildus eh, no trešo valstu eh, uzņēmumu ar saviem autovadītiem spiežas tirgu, kas Eiropas Eh, likumdošana neievēro vai eh, tikai ļoti minimāli. Mēs to spēsim arī turpmāk ļoti grūti panākt. Mūsu uzņēmums varbūt varam mudināt, lai eh, autovadītāji strādātu kā pašnodarbinātie tālāk un uz viņiem tad neattiektos šie noteikumi. Varbūt pie tā tas novedīs, ko mēs šeit gribam paredzēt. Vai gribam to? Var piekrist arī e, referentes kundzes teiktiem, ka ir daudz izaicinājumu, bet jau tagad ir redzams, ka mums ir vēl daudz darba, tas nebūs viegls, mums būs daudz vienošanās jāpanāk arī Eiropas Sociālās partijas politiskās grupas iekšienē un e, pēc tam arī ar mūsu referentam, ar referents kundzi, bet es ceru, ka beigās mums tomēr būs kopīgi panākumi. Paldies! Paldies! Tagad Ajala Sanders kundze lūdzu jums vārdu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu Kilēnens kundzei teikt paldies. Viņa šeit ir pieminējusi dažas iz, idejas, kurā virzienā nākotnē varētu izstrādāt risinājumus, nu vismaz dažās jomās. Un papildus tam, kas šeit jau tika pieminēts arī par starptautisko satiksmi, es personīgi piekrītu viedoklim, ka tas ir arī viens no mērķiem. Uh, šim likumdošanas risinājumam, proti jābūt vienkāršošanai, lai visu varētu arī īstenot un lai nebūtu skaisti eh, likumdošanas projekti, tādi kā pagotnē ir bijuši, bet tā, eh, kas praksē nav īstenoti. Tātad mēs vēlamies tiešām, lai tie tiktu īstenot. Kilonēns kundze, eh, protams, vēlas brīvo preču un pakalpojumu apriti. Uh, un no otras puses eh, novērst sociālo uh, dempingu. Un jārunā arī par diskriminēšanu, ja tiek veikts ceļa kontrols. Nu, situācija ir tāda, ka visās valstīs tiek veiktas šādas kontrolas. Grozījumi ir iesniegt attiecībā uz eh, šo procesu. Mēs noteikti arī runāsim par to ēnu referentu tikšanās laikā, un es domāju, ka nozīmīgi ir, lai kontrole tiktu veikta, jāiest tādas un arī kontrole autoceļus izmantojot un tā tālāk. Un bez tam mums ir nepieciešama viedie tahogrāfu Videotakogrāfi vēl netiek plaši izmantoti, tādēļ abas esošās platformas vajadzētu izmantot, proti INI un Depatroneru. Komisija katrā gadījumā, nu vismaz tas būtu mans lūgums, vēl plašāk kaut ko pastāstīt par elektronisko pielietojumu, to var ātri ieviest un līdz ar to varētu sasniegt to, ka kontrolas nebloķē satiksmi un smagās mašīnas nestāv ielu malās vienkārši nenodrošināti. Tas būtu iespējams, un runājot par sankcijām, nu, piemēram, pārobežu kontekstā pēc Ungārijas prezidentūras situācija virzījās samērā ātri, lai arī toreiz bija vēl sarežģītāk, jo šeit runa gāja par datu bankām un dažādiem procesiem, bet nu šeit mēs runājam praktiski tikai par administratīviem risinājumiem. Un kontrols un tā tālāk. Un bez tam, man liekas, ka mm, izšķirīgi nozīmīgi ir arī tas, ka kontrola, respektīvi šo uh, kontrolas rezultāti tiek publiskoti, lai novērstu diskrimināciju. Piekrītam komisijas priekšlikumam, kā ir nepieciešams plašākas kontrolas un tādas kontrolas, par kurām nu, plašāk ir notikusi vienošanās gan uzņēmumos, gan arī kontrolējot uz ceļiem lai caurskatām situācija būtu un novērst diskrimināciju. Šīs kontrolas rezultāts vajadzētu publiskot. Pamatdirektīvā tiek runāts arī par konkrētiem jautājumiem satiksmes sektorā un arī tā dos sektoros, kuros nodarbinātības jautājums ir vēl sarežģītāks. Tāpat es saprotu tā, ka mums ir nepieciešama iestāde. Es negribu izmantot jēdzienu aģentūra. Tā tad jau satiksmes iestāde Eiropā, kurai būtu iespēja kontrolēt visus šos aspektus. un nepieciešamos tiesiskos risinājums īstenot. Un tad man liekas, ka situācija būtu arī a, vairāk a, tāda sakarīga. Tad nosūtīšana uz atsevišķiem sektoriem Kilnēns kundzei taisnība. To nevajadzētu attiecināt uz tranzītu un starptautiskajā satiksmē. Priekšlikums ir ļoti uh, plašs no nulles dienām līdz 12 un vairāk. Bet Kilonens kundze cer to visu vienkāršot un teica, ka mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību uz pielietojumu un kabotāžu. Es varētu tam piekrist. Lai tas netiek attiecināts uz starptautisko satiksmi, ja tas skar tikai kabotāžu, tad arī no nulles dienām līdz vairāk nekā desmit dienām aptvērums būtu un varētu atbalstīt MVU. Tie, kas nedarbojas tikai ar kabatāžu, bet tikai šādi tad, kaut kādi iemesli dēļ. Nu jā, piecas dienas varbūt būtu iespējams. Un tas arī bija sākotnējais komisijas priekšlikums. Mēs piekrītam. Un arī viedie tahogrāfi. Un mēs, protams, varētu atbalstīt Kilnens kundzi rasta atbilstošos risinājumus. Paldies, Aila Zenders kundze, tagad Zlatovska kungs. Paldies, priekšstādātājs kundze. Nu, es arī negribētu atkārtot visas tās piezīmes, kādas jau tika izteiktas. Es gribētu Kilnins kundzei tikai teikt sēkojošo. Jūs zinat, ka ir ļoti garš. Uh, saraksts ar visiem grozījumiem, kuros parādās uh, gan iespēja kompromisiem, gan arī, nu jā, nav, ka tāda pārāk daudz iespēja. Mūsu grupa būs ļoti aktīva, meklējot kompromisu, un mūsu nostāja ir sekojoša. Pirmkārt, mēs uh, gribam speciālu risinājumu kas uh, transportu uh, izslēgtu no uh, visiem uh, nosūtīto darbinieku noteikumiem, kabatāžu uh, uh, starptautiskā līmenī atļautu sniegt tādus pakalpojumus visiem tiem operatoriem, kas aktīvi strādā vienotajā tirgu. Un šeit es gribu uh, pasvītrot šo kopējo tirgu. Kontrols. Uh, Tām jābūt tādām, kas uh, šoferiem neliek uh, vest līdzi vasaru dokumentu pakotni un kas taupītu viņu laiku, kā arī lielāko daļu kontrolas vajadzētu veikt darbdevēju mītnēs. Mēs sagaidām vienkāršotu risinājumu attiecībā uz administratīvām prasībām, lai būtu pēc iespējas mazāk administrācijas attiecībā uz nosūtīšanu. Un mēs a, ceram, ka viss tas tiks a, pielietots atbilstoši tādiem nu, saprātīgiem risinājumiem. Darbdiena nevar būt 16 a, stundas pie stūras, un mēs to visu esam skaidrojuši mūsu grozījumos, un tas būs. Paldies Latovska kungam! Teličs kungs, jūs runāsiet Bilbao kundzes vārdā. Nu, dien, priekšsēdz kundze Bilbao kundze nevar būt klāt, viņai cits svarīgs darīšanas, viņa lūdza man viņu prezentēt viņas pagaidu viedokli. Viņa arī pievienojas pateicībām referentei, kas jau izskanējušas par līdz šim paveikto. Viņa uzsver, ka šis ir ļoti saržģīts dokuments, par daudziem elementiem vēl jāspriež grupas līmenī, un tādēļ pat laban Aldē nespēja detalizēt savu viedokli sniegt pat laban. Īsas un vēls parādīt šādu, šādu savu koleģialitāti, kaut gan viņai, protams, ir savs individuālās domas grupa, kā arī daudz citas e, grupā, tāpat kā arī daudzās citās šeit ir e, viedokļi dalās par šiem jautājumiem, un te ir jāparedz vairāk laiks, jaut, lai izskatītu jautājumus par e, datubāzi, par aģentūras radīšanu vai neradīšanu, par darba aģentūru un juridisko pamatu, īpaši, kas attiec uz mobilitātes pakotnes e, piemērošanas sadaļu ir diskusija par eh, to, kādas transporta līdzekļas iekļaut šajā šī priekšlikuma aptvērumā. Tas ir ļoti delikāts jautājums, protams, bet tomēr viņa redz arī gaismu tuneļa galā, kā viņa izsakās. Pēc ēnu referentu sanāksmes mēs varam sacīt, ka runājot par citām tēmām, kā piemēram darba laiku un e, tehniskā pielāgošana diskusijas virzās pareizā virzienā, un mūsu pārstāv uzskata, ka pirmā sanāksme bija konstruktīva. Viens svarīgs elements viņas viedoklī ir kompromisa priekšlikumu eh, darbinieku nosūtīšanai, kabotāžai un atpūtas braukšanas laiku jautājumiem. Eh, pat laba nav pilnībā skaidrs, kā tas notiks, vai e, šī darba koordinācija notiks e, referents līmenī, vai tiks arī pieaicināti ēnu referenti, bet šie trīs jautājumi ir savstarpēji saistīti un tie ietekmēs e, šī dokumenta gala izskatu. Visbeidzot, pastāv nepieciešamība precizēt, kas tad būs darbinieku nosautīšanas deklarācijas aptvērumā. Tas grupai ir ļoti svarīgi. Tādēļ referenti tiek aicināti 190, eh, 193 un 194 šos grozījumus ņemt vērā. Es vēlējos paust arī savus domas, bet eh, laika ierobežojumu dēļ to nedarīšu, bet ļoti ceru, ka šī grozījuma, kas ir vērsti uz solīdu funkcionējušu sistēmu, tiks ņemta vērā. Paldies, Teličkas kungs! Arī es gribu uzstāties, jo esmu līdz referenta. À šajā a, tekstā. Dargie kolēģi, jūs zinat, ka bija vienošanās a, starp EMPLA komiteju par a, pamata direktīvu par nosūtītajiem darbiniekiem. Bija trilogs, jā, nu varētu teikt, ka tas ir tiešām visiem Eiropas Savienības darbiniekiem tiešām uzvar, jo viņiem būs tādas pašas tiesības, lai arī kāda būtu kāds būtu viņa darbs vai kur viņi to veiktu, tiek runāts arī par atmaksu, jo runāt, tiek runāts par prēmijām, 13. mēneša algu un riska prēmiju un tā tālāk. Nu, tas tiešām ir ļoti tāds plašs progress. Mums visiem vajadzētu būt ļoti lepniem, bet nu re. Ir jautājums par transportu, un tad, kad es dažus grozījumus šeit skatos, tad, nu, varētu domāt, ka ir tāda specifiska likumdošana uh, transporta jomā, kas no šī pamat ietvara izriet. Un dažas tiesības nemaz netiek saglabātas. Tiesības samazinājums salīdzinot ar pamata direktīvu. Nu, līdz ar to ir problēma. Dargie kolēģi, nu, es nedomāju, ka tam vajadzētu būt pilnīgi visam uh, ietvertam, bet tikai uh, uz šoferi bet tiek runāts, ka viņi ir ļoti uh, elastīgi un nevajadzētu viņiem dot tās pašas tiesības kā visiem. Es saku nē, un es ļoti skaidri to saku. Mēs runājam par sektoru transports, kas cieš. Centrālā un pamat problēma ir mobilitāte. Šie šoferi un Lundgrēna kungs to atgādināja, viņš pats ir bijis šofers, ka šoferi dzīvo necienīgos apstākļos necienīgos apstākļos. Smagās mašīnas, viņi visu laiku tajās ir. Ja raugamies uz tirgu, tad ir liels atšķirības. Es uzreiz gribu teikt, mans uh, lepnums uh, ir uh, Eiropā brīvā aprita, bet visiem no tā jāgūt labums visiem, arī dažām profesijām, ir nepieciešama noteikuma. Nu, kādēļ to saku? Tādēļ, ka transporta jomā strādājošiem nevajadzētu būt tādai tā kā apakšklasē strādājošiem Eiropā. Noteikumiem jābūt vieniem un tiem pašiem visiem iekšējā tirgu. Mūsu uh, Mērķis ir vienotajā tirgo saglabāt darbinieku tiesības un nekādā gadījumā nevar specifisku likumdošanu radīt, lai tas būtu tā kā trojas zirgs, kas atalgošanas un darba apstākļus mainītu. Un tāpat arī Eiropas nodarbinātības aģentūra 91. punktā ir noteikta tās legālā bāze arī attiecībā uz transportu Eiropā. Tai ir jādod kompetence un ieroči, lai tā varētu strādāt vairāk nekā vienkārši uz papīra darbība Eiropas projekta rinda ir dempings. Un, uh, lai cīnītos pret to, ir nepieciešams kontrols. Līdz ar to nevaram aizsvērt acis, par, uh, runājot par vieglām, uh, profesionāli izmantotajām mašīnām. Šis uh, sektors uh, ārkārtīgi paplašinās un tie izvairās no uh, Eiropas likumdošanas. Nu, pietiek tagad. Es, dārgie kolēģi, gribētu jums teikt, šis jautājums gaida konkrētu atbildi. Mēs, nu, burtiski tā kā uz vulkāna malas dejojam katru minūti, tas var eksplodēt. Nu, vai nu mums ir risinājumi, vai nav risinājumi, un tas eksplodē. Un mums nav drosmes. Un es gribu teikt, nu, tad nevajadzēs uh, sūdzēties, kad būs pārāk vēlu, būs pārāk vēlu. Man uzstāšanās ir ļoti vienkārša. Citos tekstos, eh, ja šie uh, vārdi jau ir teikti, mums ir jāparāda rezultāti, mēs nedrīkstam atkāpties no tiesībām. Un uh, transportā strādājošiem ir tiesības uz tādām pašām tiesībām kā citos strādājošiem. Līmenim jābūt vienam un tam pašam. Nu, to pasakot, jūtos daudz labāk. Jā, es domāju, ka par šiem jautājumiem runājot, mums nav tiesības kļūdīties. Mums, no, no mums tiešām visi sagāda risinājumu. Tiešām. Ajuto kundze nav zālē. Anuto kundze arī ne. Lukaševskas kundze. Lundgren kungs. Ā, atvainojiet. Lundgren kungs. Lūdzu jums vārdu. Tack så mycket. Eh, eh Först och främst till, till Merja. För, för... Paldies. Paldies, Mirja, par tavu darbu. Paldies arī mūsu priekšsēdēji Karimai Delī kundzei, kas skaidri pasacīja, cik svarīgi ir rast risinājumu šajā jautājumā. Tā nedrīkst turpināties. Es ar vienu no jauna dzirdu, kā tiek teikts, visiem jāvar piekļūt vienotam tirgu, visiem ir tiesības tajā līdzdarboties, bet nav visiem tiesības maksāt eh, cilvēki necienīgas algas, ka cilvēki kā vergi mēnesi no mēneša dzīvo smagā mašīnā, kraus mašīnā, netiekoties ar ģimenes locekļiem, draugiem. Nav brīnums, ja mēs ko tādu atļaujam, tad Mm, arī saskarāmies ar sociālo dēmpingu. Mēs jau redzējām kopš 2014. gada, ka visi saprot, ka tā ir problēma. Labi, mums ir starptautiskais transports, mums ir kravas mašīnas no citām valstīm, kuras arī var savas preces transportēt e, pāri robežām, bet tas nedrīkst notikt uz cilvēku izmantošanas eksploatācijas rēķina. Ja to pieļausim, tad zaudēsim savu ticamību. Tad tika runāts par kontrolēm uz ceļiem. Tas ir svarīgs instruments policijas rokās, eh, dalību valstīs, nacionālā līmenī, svarīgs instruments uh, policijai ir jāvar to lietot. Tas ir nākamais pēc inteliģentā, pēc viedā tahogrāfa, jo policija tad var pierādīt, cik ilgi kāds ir braucis. Būtu, protams, apsveicami, ja tah, viedie tahogrāfi daudz ātrāk uh, tiktu ieviesti, bet arī policijai ir nepieciešams pierādījums rokā. Un tad ir arī uh, smago kravas mašīnu kontrolas, e, kurām arī ir jānotiek dalība valstīs. Tas ir jau skaidrs šodien, taču bieži e, tad e, policistiem nākas apstādināt kravas mašīnu, pārbaudīt vai uh, dokumenti ir kārtībā, autovadītāja tiesības vai vadītājs nav dzēris un tam līdzīgi, bet mums ir nepieciešamas rūpīgas pareizas kontrols, ko veic e, satiksmes inspektori, kas e, orientējas šajā jomā, labi orientējas tajā, lai mums būtu nopietni ņemamas kontrols. Pie tā vēl jāstrādā. Bet es domāju, ka kopumā mēs visi vēlamies to pašu. Paldies! Lukaševskas kundze, jums vārds. Paldies. Mēs šodien daudz ko uzklausījām un redzam, ka pēc brīža mēs labāk sākam saprast to uh, saturu, par kur runājam. Un man liekas, ka mums uh, būs iespēja sasniegt labu kompromisu, bet uh, gribu runāt par sekojošo vienotais tirgus, vienādas tiesības, Eiropas pamat ideja, un es ceru, ka tie tie principi, kuriem mēs sekosim no sākuma līdz darba noslēgumam. Bet par darbinieku nosūtīšanu runājot, priekšsēdētājs kundze, nu nevar salīdzināt šoferus ar, nu, piemēram, būvniekiem, kas dodas uz Franciju, strādā, piemēram, mēnesi noteiktā valstī. Šoferi bieži vien cauri kādai valstī izbrauc vai vienu dienu ir vienā valstī, otru dienu citā valstī un esmu gandrīta, ka tranzīta un starptautiskais. A, starptautiskās, um, starptautiskie pārvietojumi nevajadzētu uh, būt ietvā aptvērumā uh, šajā direktīvā par nosūtītajiem darbiniekiem. Protams, ka jācīnās pret visiem krāpniecības gadījumiem, bet uh, zinām, ka bieži iemesls ir fiktīvās sabiedrības, kas krāpjas Un, piemēram, cilvēks strādā Vācijā, bet saņem atalgojumu tādu kādu Bulgārijā vai Rumānijā. Mēs tam nepiekrītam. Un uh, esmu gandarīta par to, ka domāju vienā tā virzienā. Nākamais - kontrola. Kontrolēm ir ļoti nozīmīga loma. Kontrolas nedrīkstētu novest pie uh, pārmērīga administratīvā sloga MVU. Uh, saskars ar problēmām, nevar pat iedomāties automašīnas šoferi, kurš vestu līdzi tūkstošiem dokumentu. Tādēļ vajadzētu būt tā, ka dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniskā formā. Tagad par kabatāžu. Es gribu Tāpat izteikt līdzjūtību Nilsona kunga ģimenei. Mums bija ēnu referentu sēde. Mēs viņu arī pieminējām. Un atgriežoties pie tēmata, kabatāža ir, lai samazinātu CO2 izmešus un ceru sasniegt kompromisu. Cik daudz dienas kabatāža varētu būt? Nepiekrītu tiem, kas iesnieguši grozījumus, saskaņā ar kuriem kabatāžu vajadzētu pilnībā aizliegt. Es ceru uz labiem rezultātiem un vēlu visiem, lai būtu optimāli kompromisi. Taču tas ir iespējams tikai tad, ja mēs visi kopā spērsim soli uz priekšu. Revolts kundz nākamā. Tātad pilnībā piekrīt tam, ko jūs teicāt par uh, konsultācijām starp parlamentu un padomu par nosūtītajiem darbiniekiem. Tāpat kā jūs, es nožēloju, ka ir sektoru uh, diskriminācija attiecībā uz uh, šoferiem transporta jomā. Mm, ir jānoskaidro eksistējošās tiesības. 296 direktīva ir uh, attiecināma arī uz minimālo algu, un mēs tikai vēlamies ievērot Eiropas tiesības. Tagad par šo ziņojumu. Referents un ēnu referents, vajadzētu viņiem ievērot kabatāžas un starptautiskā transporta atšķirību. Kabatāžas jautājumā bija balsojums Eiropas parlamentā, un no pirmās dienas ir spēkā darbinieku nosūtīšanas noteikumi. Un viss tas, kas neatbildīs tam, tas vienkārši visdrīzāk būs noraidīts runātāju pārtraucu, jūs varētu drusku drusku uh, lēnāk uh, runāt, jo ir grūti jums sakot. Tā tad pat komitejā uh, daudzi uh, atzīst šo uh, pamatprincipu starptautisku transportu organizēšanās praksa ir sarežģītāka. Šī direktīva varētu radīt problēmas, un šādā izpratnē es gribētu jautāt referentei, uh, kādi risinājumi būtu MPL komitejā, piemērojot tos noteikumus, kurā darbinieku nosūtīšana notiek, un ja tas tiek risināts kā starptautiskā kontekstā strādājošo. Paldies! Kohkungs. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies uh, Merjai par labo ziņojumu. Runāšu lakoniski. Pirmām kārtām kontrolēm ir jābūt efektīvākām, otrām kārtām jābūt mazākai administratīvajai nastai. Ja tiek uh, piedāvāts uh, pārbaudīt nobraukto laiku nedēļas laikā, to var izdarīt uzņēmuma teritorijā, nevis, piemēram, uz ceļiem. Ja mēs runājam par piemērošanas jomu, es piedāvātu no šī apsvēruma izņemt eh, konkrēta eh, veidā transporta līdzekļus. Ja mēs runājam par visu šo direktīvu, vajadzētu runāt par divām dienām atpūtas un ir eh, jāpaukstina stundu skaits. Šis stundu bloks no 6 uz 9 stundām. Tas būtu pagaidām viss no manas puses. Paldies! Paldies, Koha kungs! Rīkē kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, būšu visnotaļ eh, lakonisks, daudzas atziņas jau izskanēja. ja man ir jāpiemina divi elementi. Pirmais. Vai mēs šeit runājam par norīkošanu caur uh, vadītāju vai caur darba devēju prizmu? Francijā transporta jomā bieži vien tiek domāts pirmām kārtām tieši par uzņēmumu interesēm. Protams, ir arī atšķirības starp dalību valstīm, arī Spānijā ir īpaša situācija. Katrs, protams, izmanto tos argumentus, kas viņam ir vistuvākie, pirmām kārtām domājot par situāciju savā dalību valstī. Protams, ir jāievēro sociālie standārti, vai mēs te runājam par nacionālo līmeni, dalībvalsts līmeni, uzņēmumu līmeni. Uh, darbinieku līmeni. Tas viss ir tāds ļoti daudzslāņains daudz jautājums. Mērijas ziņojums ir visai labs. Tas ir labi pārdomāts. Tagad, protams, būs mēģinājumi atrast kompromisu grozījumus, un, diemžēl, tādas galējas risinājums būtu vissliktākais. Es uh, piekrītu priekšsēdētājai. Viņa teica, neaizmirsīsim, ka mēs esam pilsoņu vēlēts parlaments. Ja mēs vadītāju darba uh, tiesības un apstākļus pasliktināsim, tas patiešām nav pieļaujami. Otrs elements, ko gribēju pieminēt uh, savā runā, Jāsaka, ka starptautiskais transports ir visai tāds uh, īpašs lauciņš. Ir arī daudz grūtību, ja mēs, piemēram, runājam par vispārīgajām norīkošanas problēmām, par e, eksploatāciju, un katrs, protams, mēģina saguraut uz savu pusi, bet mēs nedrīkstam pieļaut tādu e, krišanu galējībās. Katrā ziņā pirmām kārtām ir jāievēro darbinieku tiesības. Paldies, paldies, Rikē kungs. Fande Kāmpa kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Datu apmaiņa transporta jomā ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Es lauzu galvu par to, vai mēs nemēģinām regulēt kaut ko neiespējamu. Gribēju pavaicāt referentei. Varbūt izmantot šo keep it short and simple principu, KISS. Jūsu ievadu runā jūs teicāt, ka ir jācīnās pret sociālo dempingu, bet es uzskatu, tas ir pārāk tā negatīvi. Uh, nevajadzētu radīt tādu sistēmu, kas patiešām nebūtu praktiski īstenojama. Pirmām kārtām mums ir jātiek galā ar vispārīgākiem parametriem tieši datu apmaiņas jomā. Daudz tiek runāts par tādu strukturētu datu apmaiņu. Tas nozīmētu, ka ir arī jāharmonizē um, atalgojums dalību valstīs. Bet transporta jomā joprojām mums ir arī pārobežu satiksme. Ja jūs tur mēģināsiet kaut ko darīt, nu parunājiet ar kādu smagās automašīnas šoferi. Viņš bieži vien nedēļas laikā uh, šķērso 3-4 valstis, tad ir uh, tur arī administratīvais darbs, tas viss kaut kur ir jāatzīmē, jākontrolē. Un ņemiet vērā arī to, ka Eiropā trūkst transporta līdzekļu vadītāju. Tiek lēsts, ka trūks nākamo piecu gadu laikā apmēram 100 tūkstoši vadītāju. Mums ir īstenībā šis trūkums, darba roku trūkums jāatrisina ar labāku, konkurētspējīgāku atalgojumu, nevis ar šoferu norīkošanu. 2020. gadā varbūt tas viss vēl nebūs atrisināts, bet ja mēs te radīsim kaut kādu milzīgu norīkošanas birokrātisko pinekli, tas man liekas sarežģīti. Un ko darīt ar šoferiem, kas nav Eiropas šoferi? Varbūt, ka Kīlenens kundze jau to pieminēja, bet mēs redzam, ka ir ļoti daudz vadītāju no Ukrainas, Baltkrievijas un pat Turcijas ka arī šoferi no Filipīnām jau ir manīti Eiropas teritorijā pie kravas mašīnas stūrēm. Vai te mēs arī runājam par nosūtīšanu? Kas to kontrolē? Gribēju patiešām dzirdēt atbildi. Paldies! Paldies Vim Fandekamp! Tagad Vērners kundze, lai atspoguļotu komisijas pozīcijas lūdzu. Yeah, about... Kad runājam par darbinieku nosūtīšanu, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka bija vienošanās par vispārējo darbinieku nosūtīšanas direktīvu, kas ir, protams, liels solis uz priekšu diskusijās darbinieku nosūtīšana. Komisija vienmēr ir teikuši attiecas uz transporta jomu, tāpat kā uz citām uh, bet mēs savā priekšlikumā gribējām radīt īpašus noteikumus, kas būtu samērīgi eh, vai ņemt vērā nozares darbinieku augsto mobilitātes pakāpi. Paldies Kilonanas kundzei par ļoti skaidro prezentāciju. Viņa labi apkopoja, kā varētu šo brīnumu risinājumu rast, un tagad būs jautājums, kā eh, šīs uh, Uh, piedevs brīnum risinājumam pareizi samērot. Mums ir vairākas sistēmas šajā jomā un nevajadzētu jaunas sistēmas datu apmaiņai radīt, kas attiec uz noteikumu piemērošanu. Elektroniskā apmaiņa ir esenciāli nozīmīga, bet mums ir arī jāgādā, kā vislabāk izmantot esošo sistēmu, lai uh, nepaaugstināt uz slogu. Komisija ļoti rūpīgi sekos, lai datu apmaiņa mm, darbotos, uz to varat paļauties. Kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu, es domāju, ka diskusijas ir pavirzījušās uz priekšu, attiecībā uz to, vai darbinieku nosūtīšana šeit būtu e, uzskatāms tas kā darbinieku nosūtīšana vai nē, kāds risinājums būtu vislabākais no transporta nozars viedokļi mums jāatzīst, un es redzu, ka grozījumā, grozījumos arī ir dažādi veidi risinājumi piedāvāti. Jūs šīs nacionālas sistēmas e, apsverat, ka varētu nodalīt. E, nu, tā varētu būt interesanta pieeja, bet raugoties uz šiem grozījumiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka mums ir nepieciešami noteikumi, kas ir vienkārši, vienkārši saprotami, vienkārši piemērojami. Uh, Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ komisija piedāvāja vienotu slieksni visām starptautiskajām transporta operācijām. Un līdz ar to vēl varu izteikt dažas komentārus tārs par administratīvām prasībām. Joprojām uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, slēgts prasību saraksts, lai uh, mēs būtu pārliecināti, ka piemērotājs zinātu, kas tiek prasīts, lai nebūtu diskriminācijas un lai būtu juridiskā noteiktība no autovadītāju, šoferu un uh, nozarēs ražu uzņēmumu viedokļa. Komisija arī vēlējās risināt problēmas, kuras redzam šodien, kad uh, daudz dalībvalsts atšķirīgas prasības uh, piemēro, kas rada lielu administratīvo slogu. Uh, Tas vien, ka būtu visā Eiropā vienot noteikumu, stipri vienkāršotu situāciju. Turklāt mēs arī ļoti simpatizējam idejai, ka tikai dokumenti, kas ir absolūti nepieciešami pārbaudāmi, uz ceļiem būtu vadami līdz. Tātad tie var būt papīra dokumenti vai labākie elektroniskie dokumenti, bet visa pārējā informācija būtu jāpārbauda vislabāk uzņēmuma uh, birojā, e, nevis pie autovadītāja. Bet tas būs iespējams tikai, ja e, nacionālās iestādes apmainīsies ar informāciju. Un visbeidzot, nodalot vispārīgo nos, e, darbinieku nosūtīšanu un to, kas ir tieši šajā nozarē, šeit daži jautājumi būtu vēl jānoskaidro. Jautājums par tranzitu no komisijas puses var apstiprināt, ka mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka uz tranzitu neatiecas e, šie noteikumi, un to nevar uzskatīt par darbinieku nosūtīšanu, un otrkārt arī par ilgtermiņa nosūtīšanu taisnība, transports diezi vai ir ilgtermiņa nosūtīšanas uh, Eh, izpilda tās priekšnoteikums, tātad eh, mēs arī vēl gatavosim priekšlikums, lai tās tiktu precizētas. Paldies! Paldies, Kilinens kundze! Lūdzu, jums vārds noslēgumā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, paldies par jūsu runām. Jā, es jūtos gandrīz vai kā tāda super sieviete, kas varētu mēģināt atrisināt visu šīs problēmas ar savu super komandu, kas ir gatava strādāt dienu un nakti, lai atrastu ilgtermiņa risinājumus. Nē, nē, detaļās tagad neieslīgšu. Gribēju pateikt sekojošo un lūkšu jūs par to arī palauzīt galvas. Šķiet, ka katreiz, kad mēs e, šajā komitejā vai parlamentā runājam par sociālo dēmpingu, mēs runājam par to, to tā it kā nebūtu uh, neviena godīga, krietna uzņēmuma. Bet ir ļoti daudz godīgu transportu uzņēmumu Eiropā, kas ievēro visu regulējumu, visus noteikumus, domā par savu darbinieku lab, labsajūtu un labklājību. Es negribu visus uzņēmumus sodīt, jo ir tādas, uh, tādi uzņēmumi, kas uh, piekopa sociālo dempingu. Uh, ja mēs grozām regulu, Eiropā nav darba vietu bez uzņēmumiem, tā tas vienkārši ir. Tad, kad mēs mēģinām rast risinājumus, mēs allaž um, apgalvojam, labi, tagad visus uh, sodīsim, vai arī visi ir uh, labi un gaiši un neko nav uh, pārkāpuši. Mēs labi apzināmies, ka tā nav taisnība. Ja ar šo priekšlikumu tiks spēcīgi mainīta tirgus uzbūve, īstenībā problēma tikai nonāks trešo valstu teritorijā, un tas gan īstenībā problēma neatrisinās. Tā vienkārši tiks pārcelta. Šķiet, ka Šīs, dien, šīs dienas pozīcija vai deputāta viedokļi vairāk ir atkarīgi no tā, kur jūs Eiropā dzīvojat, vai jūs esat no austrumiem vai rietumiem. Mums ir jāizvairās no šādas situācijas atkārtošanās, kas jau ir redzama padomē ir trīs dalībvalstis, kas uh, vēlas uh, ieviest startautiskā transporta noteikumus - Vācija, Austrija un Francija. Uh, man jābūt vaļsirdīgai šie noteikumi nav radīti domājot par transporta un startautiskā tirgus vajadzībām. Tagad tas viss tiek uh, izskatīts Eiropas Savienības tiesā. Es atbalstu transporta līdzekļu vadītājus. Viņi tiek eksploatēti, paverdzināti Eiropā, tas arī, diemžēl, notiek. Tādēļ ir jābūt tādai likumdošanai, kas uh, vēršas pret negodīgu praksi. Vairums transporta uzņēmumu ir MVU uzņēmumiem šīs uh, norīkošanas veidlapas ir jāsagatavo saulēcīgi, bet ja tas, tās būs jāsūta uz pilnīgi katru robežu, tas radīs uh, lielu jucekli un tas varētu samazināt arī vakanču skaitu Eiropas uh, transporta līdzekļu vadītājiem. Tas varētu arī uzņēmumiem likt izvēlēties pieņemt darbā šoferus no citām valstīm. Tādēļ mums steidzami ir jāatrod līdzsvars starp sociālajām sistēmām, sociālo noteikumu ievērošanu un vienoto tirgu. Un ir jādomā arī par protekcionismu pārvarēšanu. Mums ir daudz vielas pārdomām. Katrā ziņā nepieciešama tāda Eiropas platforma, lai varētu veicināt uzticības vairošanu. Lai būtu tāda platforma, varbūt digitālā platforma, kur visi transporta jomā iesaistītie loģistikā strādājošie varētu paust savu apņemšanos ievērot visas sociālās normas. Šī uzticība ir jāvēro visā transporta ķēdes garumā, visā nozarē. Mums nav jārunā tikai par īstenošanu vai sankcijām ir labi uzņēmumi, labi tirgus dalībnieki, kas godprātīgi dara savu darbu. Ja runājam par līdzsvarotiem risinājumiem, jāapzinās, ka mums ir jārunā arī godaprātīgo uzņēmumu vārdā, ne tikai to vārdā, kas pavērdzina šoferus. Es tagad iešu atpūsties savā kabīnē, mēģināšu atrast kaut kādu risinājumu šajā jomā. Ja jūs atradīsiet kaut ko mm, savā vēstuļu kastītē, jā, lūdzu man atbildiet, jūs varat arī man sūtīt ierosinājums skūpstus, atsaucoties uz saīsinājumu kis vim. Jūs manī neklausāties, jūs garasāties precēties ar Ismēlu, bet es uh, tieši jūs tagad uzrunāju. Vim need to send some kisses to me. Vim, lūdzu, jums par darbinieku norīkošanu man ir jāatsūta skūpsti un mīlestības vēstule, un arī risinājumi jāpiedāvā. Jā, jā, tā tas ir. Es ceru, ka Ismailam un Vīmam ir padomā kādi risinājumi. Kopīgi. Es patiešām esmu greizsirdīga, jo mēs esam allaž ļoti tūs sastrādājušies. Gaidīšu skūpstus. Vim. Es atvainojos, es šorīt neiedzēru visas zāles. All right. But yeah, the last wording is that please, let's do cooperation and if you have Dargie kolēģi, sadarbosimies. Ja jums ir kādi labi priekšlikumi, pat ja tie varētu šķist amizanti, lūdzu, lūdzu, sūtiet mums visu. Mums ir nepieciešams apkopot visas iespējamās labās domas. Paldies, lai izglābtu pasauli un planētu. Amen. Āmen. Paldies, Kīlinēnas kundze, paldies par šo atzīšanos mīlestībā, ne tikai Vimam Fantikampam. Labi, tagad eh, pāriesim pie citiem jautājumiem. Gribu jums atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz 24. maijā mēs balsosim 9. atkal to atgādinu, kā par visiem citiem ziņojumiem. Kīlenenes kundze, novēlu jums panākumus, drosmi. Mēs mēģināsim paveikt savu darbu pēc iespējas labāk un mēģināsim arī raidīt pēc iespējas tādu labāku, spēcīgāku signālu. Es atvainojos, man ir tagad cita tikšanās ieplānota. Tādēļ pēdējo darba kārtības punktu par nomātajiem transporta līdzekļiem es nodošu vadības grožus Dominika Rikē rokās. Paldies, kolēģi! Sēde turpinās. Paldies! Bien, c'est avec euh, déchirement. Paldies! Jā. Ja ar lielām bēdām skatāmies, kā aiziet tagad mūsu priekšsēdētāji, bet eh, turpināsim darbu. Un arī tagad mums ir bijis jāatsakās no viena darba kārtības punkta izskatīšanas. Mēs par to runājām jau šorīt. Tagad došu vārdu Monteiro de Aguar kundzei, lai viņa varētu mums izklāstīt 17. darba kārtības punktu. Lūdzu, jums vārds. Jums vajag divas minūtes. Madame Montero de Aguar. Montero uh, kundze uh, būs pēc divām minūtēm. Vim, tu esi glābts visādi citādi tev liktu. Nu tā tad. Kā lai pie tā nobraukt? Voilà, si vous êtes euh, d'accord. Kolēģi, ja jūs esat ar mani vienas prātis un mēs varam strādāt visai ātri, tad eh, varam atkal uzklausīt kolēģi Monteirodu Aguāru kundzi, lai viņa mums pastāstītu par savu ziņojumu bez transporta līdzekļa vadītajiem nomātu transporta līdzekļu izmantošanu kraus autopārvadājumiem. obrigada, Sr. Presidente. Pedi desculpa por este atraso. Estava num outro grupo a tentar resolver os problemas dos oceanos. Paldies. Es atvainojos, ka ierados ar novēlošanos, bet es biju pirms tam citā komitejā. Tagad ķeramies pie sātiksmes. Pirmām kārtām liels paldies kolēģiem, kas man palīdzēja šī priekšlikuma tapšanā. Paldies arī sekretariātam par ieguldīto darbu. Sekretariāts nu dien mums daudz nāca talkā, lai varētu eh, visus šos tehniskos jautājumus pietiekami labi iztirzāt. Šis ziņojums īstenībā sasaucas ar to, kas jau tika apspriests eh, visā pēcpusdienas cēlienā. Tas ir visai sarežģīts, visai tehnisks jautājums. kas pirmām kārtām attiecas uz visnomaļākajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas viss ir uzsvērts un atspoguļots šajā dokumentā. Priekšlikuma galvenais mērķis ir garantēt nomāto transporta līdzekļa tirgus atvēršanu, radot minimālos standartus, kā arī konkrētus ierobežojumus. Tas patiešām ir ļoti tāds daudzslāņains tirgus, runājot gan par likumdošanu, gan arī dažādiem ierobežojumiem, runājot gan par nacionālo reģistrācijas sistēmu, mēs mēģinājām visus šos jautājumus pietiekami labi izgaismot, arī ņēmām vērā kolēģu grozījums, varu šeit pieminēt to, ka ir iesniegti ir iesniegts 81 grozījums. Mēs mēģināsim tos pēc iespējas labāk integrēt galējā teksta redakcijā. Gribēju gan pieminēt vēl ko citu. Mēs mēģinājām atrast atbildes vai risinājumus, tad, kad tiek runāts par sezonālajiem, uh, sezonālajiem pieprasījumiem, tad, kad, piemēram, visvairāk automašīnas tiek nomāts konkrētos gada laikos, atvaļinājuma laikā. Uh, ir eh, jāgarantē, lai būtu pietiekam daudz eh, mašīnu. Ja mēs runājām par uh, bojātām automašīnām, automašīnām, kas cietušas negadījumos, par automašīnu uh, identifikāciju par to, cik automašīnas, piemēram, ir iznomāts vienā valstī un pēc tam tiek izmantots citā valstī. Visas šīs tehniskās detaļas mēs esam iestrādājuši ziņojumā. Atminoties šīs pēcpusdienas diskusijas, mēs mēģinām mēs mēģinām radīt tādu likumdošanas priekšlikumu, kas, protams, būtu vērtīgs un nepasliktinātu jau esošo situāciju. Jāgarantē, lai atbildīgās iestādes likumdošanu varētu ieviest atbilstoši tās burtam un gārām. Mums ir uh, jāmeklē konkrētas atbildes, ir jāreaģē uz minētajām problēmām. Negribu pārāk ilgi runāt, tikai gribēju pateikt, ka mēs ļoti labi izprotam darbinieku aizsardzības problemātiku. Protams, darba ņēmēji ir jāaizsargā, viņiem ir jābūt iespējai strādāt normālos atbilstošos apstākļos, bet nevajag visu jaukt kopā. Mēs apzināmies, ka šeit ir runāts arī par kvalifikāciju, par um, nepārtrauktu izglītošanos. Tas sasaucas ar 2003. gada direktīvu 89 ir vienmēr jāatminas darba ņēmēju aizsardzības noteikumi, ir jābūt ievērotiem sociālajiem standartiem, bet šeit tiek runāts tieši par izīrētajām mašīnām bez vadītāja, lai veiktu kravu pārvadājumus. Es gribēju pateikt, ka tieši uz šo konkrēto aspektu arī vajag koncentrēties, pārāk neizplašot šo fokusu. Protams, ēnu referenti jau mani iepazīstināja ar katras grupas sarkanajām līnijām. Mēs gribējām atrast pēc iespējas plašāku vienošanos, pirmām kārtām domājot par tirgus vajadzībām, lai neradītu jaunus šķēršļus, lai ieviestie pasākumi nebūtu pārāk um, iegrožojuši. Mēs gribam, lai dokuments būtu labi pārdomāts, līdzsvarots Un mēs vēlēsimies, eh, protams, integrēt tekstā pēc iespējas lielāku iesniegto grozījumu skaitu. Tajā pašā laikā apzinoties arī komisijas priekšlikumā uzliktās saistības. Paldies! Paldies, Monteiro Diegijar kundze. Tagad Andersons kundze kā referentu uzstāsies. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām vēlējos pateikties referentei un viņas birojām par tik rūpīgo darbu pie šī dokumenta. Arī izcilais seminārs, ko mēs sarīkojām ar iesaistītiem pusēm, ar nozars spēlētājiem, bija ļoti izdevies. Paldies par to arī sekretariātam. Mēs esam viensprāts par ļoti daudzām atziņām šajā dokumentā. Šis aspekts ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jāparūpējas, lai tirgu nebūtu pārāvumu. Tirgum ir jābūt uzraudzītam, regulētam, tādai likumdošanas ietvaram ir jābūt atbilstošam. Es pieļauju, ka šis līkums, šis priekšlikums um, neraisīs pārāk lielu ažiotāžu, bet tas tomēr ir svarīgs. Ja runājam par īstenu īstenošanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka, piemēram, šīs īrētās automašīnas ietekmē pārāk spēcīgi visu to, ko esam lēmuši citās jomās, runājot par braukšanas apliecībām, um, atļaujām, reģistrāciju un tā tālāk. Atsauce uz sociālajiem jautājumiem nav nekādu pamudinājumu un ierosinājumu bijis šeit iekļaut arī sociālās tiesības. Protams, ir jāizprot arī likumdošanas ietvars, uh, ja tas viss tiks īstenots, eh, kā tas ir paredzēts, tad īstenībā arī sociālai standarti tiks labāk eh, ievēroti un bieži vien arī īrētu automašīnu izmantošanu pat vidē ir draudzīgāk, jo bieži vien tieši autonomas piedāvā jaunākas un vidē draudzīgākas mašīnas. Gribēju pateikt uh, eh, referentei. Te patiešām nav runa par sociālajiem standartiem, tiesībām. Mēs vienkārši vēlamies ieviest tādu likumdošanu, kas attiec uz visu Eiropu un tajā tiek pietiekami labi īstenota. Paldies! EKR grupas uh, vārdā neviens nav pieteicies. Teličus kungs, jūs Miltenburgu kunga vārdā runāsiet. Paldies, priekšsēdētāji! Es jau no rīta teicu, ka Fan Miltenburga kungs diemžēl nevarēja šodien ierasties. Viņš lūdzu, lai es izsakos viņa vārdā. Tagad uzsvēršu vairākas detaļas. Pirmām kārtām mums ir jāizvairās no visiem, visiem uh, slogiem un šķēršļiem, lai šos uh, transporta līdzekļus nevarētu brīvi izmantot. Paredzētie ierobežojumi ir pietiekami proporcionāli, un dalība valstis var aizliegt uh, šādu īrēto transporta līdzekļu izmantošanu, ja to kopējā proporcija pārsniedz 25% no uh, visiem automobīļiem, kas atrodas uz ceļiem. Dalību valstīm ir jāatļauj īrēto automašīnu izmantošanu arī 4 mēnešu laikā, lai varētu arī tik galā ar ļoti lielu pieprasījumu sezonas, konkrētu sezonu laikā nevajadzētu arī īrēt uh, automašīnas smagāks par sešām tonām. Mēs esam uh, iesnieguši vairākus grozījumus, lai uh, spēkā esoši ierobežojumi arī turpinātu darboties. Paldies, Teličkas kungs, citu runātāju nav. No? Nē, tomēr Ajāls Senders kungs, varbūt Inese. Jo, nu, tie nekavēr kolos. Jā, paldies, paldies, priekšsētāj kungs. Nu, es a, negribu tik daudz runāt par a, kravas autopārvadājumiem, cik tālu vienkārši par noīrētām automašīnām. Un jautājums a, komisijai. Vai tuvākajā nākotnē varētu būt tādi noteikumi, saskaņā ar kuriem nom, automašīnu nomāšana un līzings? būtu kaut kādā vietā harmonizēti. Jo es A punktā a, nomāju a, automašīnu un gribētu B punktā to nodot. Nu, tas ir pavisam normāli, bet liekas, ka tas ir diezgan sarežģīti. Nu, ja kāds, a, piemēram, no Sargosas uz Tulūzu dodas, tas tiešām ir ļoti sarežģīti. Ļoti uh, dārgi, sarežģīti, un tādēļ mans jautājums komisijai, vai kaut kādā eh, nepārāk tālā nākotnē būtu iespējama harmonizēta pieeja, lai pilsoņiem būtu vienkāršāka dzīve un arī uzņēmumiem, ja šāda apmaiņa varētu būt iespējama. Man liekas, ka tas visiem būtu eh, ļoti veiksmīgi. Werners kundze, Jā, tad vārds komisijai. Lūdzu, uzklausīsim jūsu viedokli. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, paldies Monteiro kundzei un visiem par grozījumiem. Nu, šis nav uh, tāds sociāls piedāvājums, tas ir uh, tieši vienotā tirgus uh, priekšlikums. Realtāte ir tāda, ka pat labam daudzās dalību valstīs jau ir tāda praksa, ka uh, var tikt izmantots nomāts. Uh, automašīnas, un neviens nerunā par nopietnām problēmām. Ir tiek runāts tikai par uh, pozitīvu pieredzi un par ierobežojumu atcelšanu, lai dotu plašākas iespējas o, operatoriem, it īpaši maksimāls izmantošanas laikā. Grozījumi atbalsta papil, pamatprincipiem otrajā punktā, Proti, ja operators var izmantot nomātu automašīnu viņa valstī, tad viņam vajadzētu būt uh, iespēja izmantot to visā ēst teritorijā, neatkarīgi no tā, kur mašīna ir reģistrēta. Tiešām nav iemesla, kādēļ mm, dalība valsts cita nekā tur, kur tā ir reģistrēta degtāk noteikums, bet ir daļa no grozījumiem. Otrajam pantam Mēs domājam, ka komisijai labāk būtu atsaukties uz trešo pantu. Trešajā pantā specifiski tiek atļauta izcelsmes valstī noteikti dažus ierobežojumus, un daži no šiem ierobežojumiem tos nosaka vēlme izvairīties no nodokļu nenomaksas, jo Nodokļi ir ļoti atšķirīgi dažādajās dalībvalstīs un ir uh, iespējas, uh, ka operatori varētu uh, nu, izmantot uh, interesantākas nodokļu maksāšanas vietas un tādēļ to varētu gribēt uh, novērst priekšlikumā, ja ir viens tāds uh, ierobežojums, uh, proti proti uh, ierobežojot uh, nomāšanas laiku. Daži uh, grozījumi arī šeit it kā ir vērst uz to, lai uh, tikai vienu mēnesi atļaut nomāšanas laiku, bet tas būtu pārāk drastiski un tas būtu pret uh, mērķi, proti uh, um, strādāt veiksmīgāk sezonālos. Uh, maksimuma izmantošanas laikos. Un ir arī vairāki grozījumi, kas atļautu dalību valstīm uh, ierobežot nomātas uh, automašīnas uh, pašu darbībai, un tas būtu pretēji komisijas sapotnējiem mērķim, jo, kā jau teicām, noīrētas mašīnas varētu paaugstināt efektivitāti operatoriem un neredzam iemeslu, kādēļ varētu uh, atšķirīgi rīkoties nekā tā darbība, kas ir pamata darbība ja operators nopērka automašīnu un a, izmanto, tad zinām, tā, ka tās novest pie tādas vecākas automašīnu flotas izveidas, jo, nu, piemēram, ir ar, uh, tur, kur valstīs, kur ir uh, ierobežojumi, tad tajās automašīnu flotas vecums ir augstāks nekā bez runājot par eh, padziļināšanu, šeit ir nepieciešama mazāk izmaksu un mazāk administratīvā sloga. Mēs a, eh, esam pār digitālo dažādu iespēju izmantošanu, piemēram, digitālo reģistrācijas a, eh, datu izmantošanu. Mums ir zināms, ka katras automašīnas numurzīme tiek reālajā laikā Nacionāla reģistrā ietverta un iestādēm ir iespēja noteikt, kas, kur automašīna ir īpašumā un kur ir nomāta. Nu, līdz ar to šī disproporcionalitāte izmantošanā nav a, kā princips a, a, pozitīvu vērtījumu. Es vēlētos, lai jūs varbūt paraud, paraudzītos uh, dziļāk šajā jautājumā. Un daži no noteikumiem ekonomiski tos ir grūti pamatot, jo jautājums ir par proporcionalitāti. Un lai tā būtu uh, saprotama un proporcionāla. Paldies! Paldies, Verners kundzei, un noslēgumā uh, Montero de Agijāra kundze. Jā, paldies, priekšsētā koksā. Es a, gribēju tikai vēl vienu lietu teikt mūsu pēdējā ēnu referentu sēdē. Mēs a, vienojamies par to, kā mēs a, ievērosim to, ka otrais un trešais punkts tiek atšķirīgi skatīti. Un, protams, ka mēģināsim to arī raugoties uz komisijas konceptu. Un bez tam paldies visām, visiem, kas uzstājās par visām piezīmēm. Ajālē Senders kundzei. Jā, tas nav īsti tā saistīts ar manu ziņojumu, bet, nu. Nu, vismaz tas jautājums bija saistīts ar nomātām automašīnām. Darbās kundzes, tā Tāpat kā par citiem uh, ziņojumiem balsosim 24. maijā no pulksnes 9. Bet nu, mēs visdrīzāk visu rītu balsosim. Nav citu jautājumu mūsu sēdē. Un līdz ar to sēde ir eh, beigusies. Atgādināšu, ka nākamā sēde 12. aprīlis ceturtdiena pulksnes 9. komitejas sēde. Lai visiem jauka diena un dienas izskaņa. Paldies!